Mes chers collègues, bonjour! Darbie kolēģi, esiet sveicināti arī tie, kuri zāles beigās jūs varat visi ieņemt sēdvietas. Zīles kungs, mēs sākam darbu. Un pirms mēs sākam runāt par mobilitātes paketi Sveicu mūsu vidū delegāciju no Eiropas transporta nozare strādājošo delegāciju, kurā ir e, kravas un autobusu vadītāju arotbiedrība pārstāvi no Francijas, Beļģijas, Rumānijas, Spānijas, apvienotās karalistas. Esiet sveicināti un laipni lūgt mūsu komitejas sēdē. Thank you. Runāsim par mobilitātes paketi. Vispirms ķersimies pie jautājuma par atpūtas laiku. Un vispirms vārds mūsu referentam Vimvanda Kampam, pēc tam izteiksies Georgs Baks, Pagaidām viņš vēl nav ieradies. Un tā kā viņš pārstāv Empul komitejas eh, referentu un citus deputātus, kuri vēlas izteikties pēc tam, kad mēs būsim uzklausījuši šādu referentus. Un, protams, beigās uh, došu vārdu Eiropas komisijai Liežākungs, jūs savu posteni nepametat ļoti labi. Un pēc tam atkal došu vārdu referentam. Ķeramies pie atpūtas laika. Vims Vandekams, vārds jums. Priekšsēdētāji, paldies. Es. Eh, ar lielu prieku eh, runāšu pār šo jautājumu. šodien, kas attiecas uz atpūtas un darba laiku un transporta līdzekļa vadīšanas laiku. Mums ir bijusi sanāksme un būs vēl sanāksme ar referentiem un mēs runāsim par šo jautājumu saistībā ar kabotāžas dosie, pie kur strādā kolēģis eh, Eituks, un par strādājošo nosūtīšanu. Par šo dosies, eh, par to atbild kolēģe Kilonenam. Šeit mēs runājam par sociāliem dosjē tirgus ietvaros. Un tagad eh, sākšu ar būtiskākajiem punktiem, kas ir manas eh, sarakstā. Un sākšu ar vieglajiem komerciālajiem transporta līdzekļiem, jo pēc tam, sanāks, kad bija notikuši sanāksmes ar ēnu referentiem, mēs izlēmām, kā Eh, transporta līdzekļi ar masu virs 2,4 tonām, kas eh, veic starptautiskos pārvadājumus, ir jāiekļauj šajā sarakstā. Tāpēc. Un tas attiecas arī uz eh, nacionālo aspektu un šajā sakarā uz viegliem transporta līdzekļiem, lai gan tas jau vairāk ietilptu subsidiartāts jautājumos, bet Mēs tāpēc runājam par transporta līdzekļiem ar masu virs 2,4 tonām šeit varētu būt runa par grūtībām, kādas var rasties celtniecības nozarei un attiecībā uz atsevišķu materiālu pārvadāšanu. Šeit mums ir jādomā par atkāpēm dažādiem transporta līdzekļiem, e, kuru galvenā aktivitāte nav pārvadāšana, bet kuri tiek izmantoti dažādiem palīgu uzdevumiem. Pēc tam es runāšu par transporta līdzekļu vadīšanas, jeb darba laiku, un pēc tam pār automātiskajiem be, jeb bezvadītāju transporta līdzekļiem. Tāpat šeit tiks iekļaut automātiskie transporta līdzekļi un būs savādākā aspektā jārunā par vadīšanas laiku. Tas viss ir saistāms ar transportu, ar um, kravu pārvadājumiem. Būtisks jautājums ir par to, cik ilgu laiku transporta līdzekļu vadītājiem ir atļauties uzturēties um, uz uh, autostrādes komisijas apgalvo, ka tās ir trīs nedēļas. Es runāju ar kolēģiem no Austrum Eiropas mūsu grupā, kas saka četras nedēļas, un pēc tam viņi atgriežas mājās. Tas jau izraisīja dažādas debatas, bet rīt mums būs jāpieņem lēmums par to, vai tās ir trīs vai četras nedēļas, un kas tiks pieņemts par atsaucas punktu. Un šis dosie ir tiešā veidā saistīts ar uh, eh, atpūtu. Uh, atrodoties transporta līdzekļu kabīnē. Šeit ir dažādas debats un arī ļoti daudz neskaidrību. Tagad es gribētu mazliet skaidrot šo jautājumu. Atpūtā transporta līdzekļu kabīnē ir aizliegta un tas notiek saskaņā ar justīcijas tiesas nolēmumu. Tāds ir pieņemts. Un ja transporta līdzekļu vadītājiem uh, ir jāatpūšas kabīnē ārpus vadīšanas laika, tad ir jārunā pār divām vai trim atpūtas pauzēm 24 stundu laikā. Nīderlandē ir daudz transporta līdzekļu vadītāju, kuri nedēļas nogalis pavada eh, stāvvietā pie eh, benzīna tanka ceļa malā un Eiropā mēs tādu parādību nedrīkstam pieļaut. To, tāpēc kādā veidā pavadīt eh, šo nedēļas nogalē ar krausauto pavadīto viesnīcu, arī tas nav īstenojams. Mums būs, eh, iedomājieties, krausauto skaitu ap Briseli un vadītāji, kuri meklē vietu, kur pārlaist nakti. Tāpēc mums ir jādomā par atpūtas iespējām stāvvietā. Bija runa par, 40, par atpūtas laika minūtēs, bet arī šeit ir panākts kompromiss. Un varam runāt par 30 plus 15 minūtēm un tālāk par uh, prāmju pārvadājumiem un uh, vilcieniem. Ja transporta līdzeklis atrodas prāmī vai uz vilcienu platformas, tad transporta līdzekļu vadītājs var atpūsties un aizmigt. E, tāpēc mēs varam šeit runāt par atkāpi. Pēc trim vai četrām nedēļām mēs vēlamies, lai šoferis atgrieztos mājās. Šeit ir domāts uh, Eh, domāta dzīves vietā. Vai tas eh, Vai tas būs uzņēmums, piemēram, bulgāru šoferis, kurš strādā Dānijas uzņēmumam? Mēs nevēlamies, lai viņš atgriežas eh, Kopenhāgenā, bet lai viņš atgrieztos pie savas ģimenes, pie sievas, uh, Protams, viņš var doties arī uz Taragonas pludmali, bet eh, ik pa eh, četrām nedēļām doties uz Kopenhāgenu viņam nebūtu nekādas jēgas. Tāpat ir jārunā par vairākiem pasākumiem attiecībā uz eh, pārvadājumiem autobusā, ko nevar salīdzināt ar kravas pārvadājumiem ar kravas automašīnu. autobusu pārvadājumiem ir īpaši nosacījumi, kas ir jāparedz. Nākošais jautājums ir inteliģentais eh, tahogrāfs. Un viss, kas attiec uz kabotāžas pārvadājumiem. Šie jautājumi tiks prezentēti padomēju, un mēs vēlamies, lai tahogrāfa prasība tiktu ieviesta maksimāli drīz. Tā, tā ir skaidra prasība tirgum, tāpat arī jautājumi pār stāvvietām. Sākot ar 2020. gada janvāri, tas būtu gan kā izaicinājums padomēji, gan mums kā maiņas nauda padomēji, lai mēs varētu vienoties par datumu, kad tahogrāfa jautājums stātos spēkā. Tāpēc mums ir atlikušie neatrisināmie jautājumi šajā jomā, un, protams, Merkels kundze un Makrona kungs vēlas aizstāvēt uh, savus pārvadātājus. Šajā gadījumā valdībām kaut kas ir jādara. Tāpat mums ir jāsako tam, ko viņi izvēlēsies darīt, un jāizdara e, attiecīgā izvēle. Nav jēgas aizstāvēt tikai savas valstis intereses, jo tā nebūtu pareizā pieeja Eiropas mēroga jautājumiem. Un jautājumi, kas attiec uz pārobežu pārvadājumiem, tāpat ir izcinājumi, un Rīt mēs publicēsim lielu daļu no teksta, kas jau ir lielā mērā sagatavots visiem trim, e, visos trīs dosijai, un vēlos šajā sakarā pateikties visam tram e, sekretariātam, it īpaši darbiniekam, kas atrodas vidū. Un arī padomju atzīme ir ārkārtīgi nobažījusies, zinot, ka mēs aizstāvēsim strādājošo sociālās tiesības. Šeit nav runa tikai par elastību, kā to vēlas eh, tautas partija, bet šeit ir arī runa par sociālo aizsardzību, ko atbalsta gan sociāldemokrāti, gan goji, gan arī tā skaitā tautas partija. Tā ir pilnīgi skaidra lieta. Mēs runāsim par datu uzkrāšanu pirmkārt nacionālo lēmēju iestāžu līmenī, kuru rīcībā šie dati ir Un ir skaidrs, ka šeit jau būs viļņošanās datu aizsardzības un izmantošanas ziņā, bet mēs vēlamies izmantot šos datus. Tāds pagaidām ir stāvoklis ar šo uh, e, dosjē. Vai viss jau ir ticis publiskots? Nē, pagaidām vēl nē. Un mēs vēl aizvien runājam pār datumu balsojumam. Bet, nu, tur arī tiks drīzumā viss noskaidros. Paldies, Vandekampa kungam, ir ārkārtīgi daudz dosie un. Atvainojiet, godājumie ēnu referenti, jums nebūs iespēja izteikties 15-20 minūšu garumā, kā tas bija referentam. Jūsu gadījumā es izturēšos nedaudz striktāk. Demonte kundze, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Es sākumā es vēlos pateikties referentam Vandekambam par, par kompromisiem, gan arī par ļoti jūtīgo pie šiem tik sensitīvajiem tematiem. Tāpat pateicos sēnu referentiem, grupadomniekiem un sekretariātam par ieguldīto darbu. Mēs esam sasnieguši daž, vairākus konverģences punktus diskusijās, mēs redzam, ka vēl ir atsevišķi aspekti jāpabeidz, bet mēs gaidām jaunu ēnu referents sanāksmu un tur mēs varēsim sagaidīt pozitīvus rezultātus. Tālāk runājot par kompromisiem un attiecībām uz izņēmumiem. Uh, Eh, eh, tahogrāfiem, transporta līdzekļiem zem 3,5 tonnām, transporta līdzekļiem vienas eh, dalībvalsts ietvaros ar nosacījumu, ka dalībvalsts piemēro stingrāku nosacījumu, kas ir 2,4 tonnas. Savukārt, mēs atbalstām 2,4 tonnas atkāpēm Eh, gadījumiem, kad transports notiek starp divām un vairāk valstīm. Tālāk es atbalstu pie eh, izņēmumus celtniecības sektoram, taču tā kā vadītāja galvenais uzdevums ir pārvadājums, tā, pārvadāšana, tad šis formulējums var būt jāpārskata par atpūtu kabīnēm. Mēs zinām, ka tas ir ārkārtīgi delikāts jautājums, kur sakarā būs ļoti lielas domstarpības starp grupām un arī starp delegācijām. It īpaši runāt par nedēļas atpūtas laiku, tas ir jāskata kompensāciju ietvaros eh, saīsinātiem nedēļas atpūtas laikiem, bet, manuprāt, šādai atpūtē ir jānotiek mājās un par mājām ir jāuzskata patiesā rezidents vieta, kur var tikties ar ģimeni. Bet šeit nedrīkst būt runa par atpūtu kabīni. Tālāk es domāju, ka mēs varēsim panākt kompromisu par atgriešanos mājās, kāds tam ir jānotiek. Tāpat jāredz, kādas ir perifēro reģionu specifikas un gadījumiem, kad eh, trans, eh, kravas auto tiek pārvadāts uz kuģa vai eh, vilcienā. Tālāk par tahigrāfiem runājot, otrās paudzes tahigrāfu sakarā mums ir jāparāda stingrākie kritēriji ar uh, transporta līdzekļu atrašanās vietas reģistrēšanu. Es saprotu, ka nevar katrā brīdī e, kādreiz nebija iespējams katru brīdi noteikt e, atrašanās vietu, bet ar jaunajiem rīkiem tas ir iespējams. Tāpat iespējams, ka tahogrāfs nevarēs automātiski reģistrēt robežu šķērsošanu, un šie dati būs jāievada pirmajā iespējamajā vietā. Tālāk pēdējā piezīme, kas attiecas uz uh, Eh, personu pārvadāšanu. Piekrītu, ka abi šie dosie ir jādala, ir kritēriji, ir prasības, kas ir atšķirīgas un kas arī nozīmē atšķirīgu fleksibilitātes principu piemērošanu. Iespējams, ka vajadzētu atšķirīgus nosacījumus un tāpēc es vēlos vēlreiz pateikties referentiem, referentiem kolēģiem par eh, ļoti pozitīvo darbu, un es domāju, ka mums izdosies vienoties. Zīles kungs. Paldies Karim un paldies Revīmam par veikumu, par darbu. Paldies diviem referentiem. Jūs eh, nu, slogāties, ka šie trīs dosie tiks eh, skatīti roku rokā, nu, un tagad tā arī izskatās. Tas gan nenozīmē, ka mēs visam piekrītam, kas tur tiks iekļauts. No ECR viedokļa raugoties minimālās prasības attiecībā uz uh, maksimālo braukšanas laiku un minimālo atpūtas laiku, nu te pirmām kārtām gandrīz 500 grozījumi ir iesniegti. Un uh, referents ir atzīmējis 17 problemātiskos punktus diskusijām, tā kā nu izskatās, ka viss ir pareizajā virzienā ar dažiem izņēmumiem. Minēšu tikai 5 šādus izņēmumus. Pirmkārt, vieglo komerciālo transportlīdzekļu iekļaušanu. Mēs esam pret to pret šādu darbības jau nē, nu, protams, te jāskatās un reizēm mēs redzam, ka smaigās, smagās automašīnas de facto ir aizstājuši vieglie transporta līdzekļi, lai izvairītos no tahogrāfu prasībām. Bet nu, te jādomā arī par atmestību un, un finanšu slogu maziem vidējiem uzņēmumiem. Jo šāds pārvadījums parasti veids mazu uzņēmumu, distanci neliela, pat ja Tas ir pārobežu maršruts, kas savieno divas valstis. Otkārt, vēlos pateikties par to, ka mēģināt rast kompromisu šai definīcijai. Neviens īsti nezin, kas tas ir. Brīvā Eiropā, kur pilsoņi var pārvietoties, kā tie vēlās. Vienlaiks jūs kompromisā atpūtas vieta. Ja cilvēks var izvēlēties, kur tas nozīmē, da jebkur. Ja kā padomju savienībā. Es negribu sacīt, ka padomju savienība ir pieveicām Eiropas saimē, bet, bet mums tā, tāda interesanta dziesma, ka mūsu adrese ir eh, ne dzīvē, ne māja, bet adrese ir padomju savienība. Nu, tikpat labi varēs sacīt Eiropas Savienības. Tas nozīmē, ka jūs varat apusties, kur jūs vēlaties. Jūs, piemēram, ar Bulgārijas šoferi, uh, Nu, jūs sacījāt, ka mums būtu jārūpējas par viņiem, jādod iespēju atgriezties mājām, tā kā no Briseles mēs sūtījām tādu spēcīgu uh, signālu pret darba devēju no Kopenhāgenes, kas neļauj viņiem braukt atpakaļ uz Bulgāriju. Bet kā būtu tad, ja viņa ģimene jau ir devusies uz uh, Spāniju, ģimenes locekļi strādā kaut kur citur un Bulgārijā vairs nedzīvo? Nu, un uh, tāpat. Uh, darba devējiem Kopenhāgenā būs krietnas izmaksas nosūtīt atpakaļ šoferu uz, uz Bulgāriju. Nu, viņš jau teikt, ne, nu, nezinu, jūs nāksies palikt bez, bez darba, jūs varat sēdēt savā ciematā Bulgārijā un, un viss. Un nu, kurš tad aprūpēs šo nabadzīņu vai nabadzīti? Kāds no Kopenhāgenes vai kāds no Briseles? Tad eh, mēs parūpēsimies par šo bulgāru šoferu, kas palicis bez darba mūsu dēļ. Uh, Nu, tāpēc jābūt ir prātīgiem, nevajadzētu pārsteigties ar savu darāmo. Es joprojām uzskatu, ka mums ir nepieciešams lielāks elastīgums. Proti, šofērs informēja darba devēju, kur viņš grasās pavadīt savu brīvo laiku pēc četrām nedēļām. Un tas arī viss, manuprāt, tālāk mums uh, iet nevajadzētu, nevajadzētu tur paredzēt, ka tagad ir kaut kur uh, transportlīdzekļu reģistrācijas vietīm jāatgriežas vai, vai, vai dzīves, nu, ko tas viss īsti nozīmē, nevar saprast. Trešais jautājums - regulāri iknedēļas atpūta kabīnē. Jūs vēlaties eh, saīsināt šo terminu, lai tas eh, nu, regulāri šoferis negulētu kabīnē. Šeit jūs atsaucaties uz Eiropas Savienības tiesas lēmumu, kur nav runa par saīsinātu ikdienas atpūtas eh, periodu patiesībā. Tā kā ar savu kompromisu jūs jau, nu, jūsu argumentāciju piesaucot Eiropas Savienības tiesas nolēmumu, jūs to nedaudz tomēr interpretējat citādi. Mums kaut kā tāpat arī ir jāsakmē atsevišķu drošu apūtas vietu, parkošanās vietu pašsertifikāciju. Bet tajā gadījumā dalībvalsts nevēlēsies tās, tās pašas radīt, jo tās vēlēsies izvairīties no nevēlams konkurences. Nu, un vēl divi pēdējie jautājumi. Tad um, kumulatīvais uh, braukšanas laiks, divas nedēļas, 90 stundas, kāds ir pat labāk, mēs vēlētos. Uh, no periferālā valsts viedokļa raugoties četras eh, nedēļas un 108 stundas tomēr. Un visbeidzot, viedo tahogrāfu ieviešana. Nu, ir jāstrādā raiti, bet reizēm, ņemot vērā jaunas eh, tahogrāfu versijas, kas eh, grasās nu pat iznākt, varbūt sanāk tā, ka atsevišķiem pārvadātājiem nāksies divas reizes aizstāt šos tahogrāfus, un tas nebūs nepieciešams. Paldies, Ielas kungs, Bilbao, konsultants. Muchas gracias. Paldies, priekšsēdētājs. Pirmkārt, lūdzu atvainot kolēģi Gezīnu Meisneri, kur ir referenti, un dažu problēmu dēļ viņa nevarēja būt klāt, un es izteikšos viņas vārdā attiecībā uz vieglajiem transporta līdzekļiem. Viņa norāda uz to, ka jārīkojas piesardzīgi, jo ir, tas var attiekties uz viegliem transporta līdzekļiem, kas veic starptautiskos e, pārvadājumus, un līdz ar to ir jāptie, jāprīko ar e, stā, e, smart tahogrāfu, bet ir jautājums, kā kontrolēt transporta līdzekļi, kur šķērso uh, robežu, vai kad tas šķērso, kad tas neskā, nešķērso par atpūtu kabīdē. Referents jau skaidroja, ka to var īstenot piemēroti aprīkotās stāvvietos, bet problēma ir tā, ka ir paredzēts eh, noteikuma pārejas periods, tā skaitā varētu attiecināt to uz samazinātu nedēļas atpūtu. Par tahogrāfiem es atbalstu ieviešanas datumu un pakāpenisku pāreju, kā to piedāvā referents. Tāpat ir jārīkojas ambiciozi attiecībā pret padomu šajā paragrāfā, bet realistiski ap, ņemot vērā to, kad būs gatavi un pilnībā pieejami šie otrās paudzes e, tahogrāfi un kādas jaunas pazīmes būs jaunajā instrumentā iekļautas. Tālāk runājot par autobusu pārvadājumiem, ir jāparedz jautājumi gadījumu eh, pārvadājumiem, un to var attiecināt arī uz krāvas autoru, runājot par atsevišķiem nacionālajiem izņēmumiem. Mēs atbalstam eh, apsvērumus eh, attiecībā uz celtniecībā izmantotiem transporta līdzekļiem un pastā pārvadājumiem. Šie transporta lūdzekļi e, nav domāti gariem pārbraucieniem, un tiem reti būtu nepieciešams tahogrāfs. Tie bija Gezīnas me, meistars ieteikumi. Paldies, Bilbao kundze. Nākošais runātājs deputāts Kiste Lors. That's very kind of you. Thank you. Paldies, paldies par iespēju izteikties. Nu, jā, nu, vēlos pateikties Vanda Kampa kungam arī citiem ēnu referentiem par līdz šim veikto darbu pie šī ziņojuma. Nu, tas ir tāds svarīgs, kritiski mm, būtisks eh, ziņojums, lai nostargātu aizstāvētu personālu šoferu sociālo standārtus, tāpat arī uzlabot viņu un pasažieru drošību un satiksmes drošību kopumā. sešos ar Barka kungu un Andertons kundzi man būs tāda tikšanās saruna, patiesībā apaļā galda diskusija. Šajā ēkā pulkstens sešos tātad mēs ten viens no četri sanāksim zālē. Un lūdzu, es teicu, klārāt atnāciet, būs klāt arī arobiedrība pārstāvī, tātad tā vadītāja asociācija pārstāvī, un nu, būs nu šī saruna par atpūtas laiku ēnu referents sanāksmēs. Eh, mums bija tādas ļoti dzīvīgas, tādas karstas diskusijas, un eh, nu, nu, man šķiet, ka kompromiss vēl tā līdz galam nav nobriedis. Un šajā brīdī, mm, kā zinām, pārstāv zaļos, un eh, mana politiskā grupa ir kategoriski pret izmaiņām attiecībā uz at, šo te at, atsauc, atpūtas periodu no divām uz četrām nedēļām tagad, ka, ka maksimālais braukšanas laiks gan paliek nemainīgs, bet šis eh, četru nedēļu atsaucas periods mums nepatīk. Nav jau prātīgi sagaidīt, ka šoferi savu mm, iknedēļas atpūtas laiku regulāri pavadīs, eh, pārnakšņojot eh, savu transporta līdzekļu kabīnēs. Darba devējiem būtu jāsarūpē adekvāta mm, izmitināšana moteļos vai līdzīgās vietās, lai Nu, šobrīd būtu kārtīgi atpūties, pirms viņš uzsāk atkal savu kārtējo garo darbu nedēļu. Pozitīvi vērtējam to, ka ir runāts par to, ka jāvēro drošu stāvvietu skaits Eiropas Savienībā. Mēs nedomājam, ka tas aizstās nepieciešamību vadītājiem savu iknedēļas atpūtas laiku pavadīt uh, ārpus uh, transporta līdzekļa kādā citā vietā. Bet nu, man ir zināms bažas par to, ka koncentrēties tagad uz tā saucamo elastīgumu, ko mēs tik bieži dzirdam piesauktu šādās diskusijās, ka tā rezultātā varētu uh, ciest uh, vadītāju darba apstākļi. Un tās tādais elastīgums, sekmedēļas uh, braukšanas un atpūtas laikam šķietam varētu dot vadītājiem lielāku elastīgumu, vairāk opciju. Mums jāuzmanās, lai praksē tas nenozīmē to, ka mēs esam izstrādājuši kāds mākslīgs pasākums, kas it kā nodrošina garāku atpūtas laiku. Šeit eh, uz eh, šoferu būs, būs līdzsams spiediens eh, uzņēmumu vārdā līdz limitam izsnāt savu braukšanas laiku, kas varētu nākt par sliktu viņa un citu šoferu drošībai uz ceļa. Visbeidzot, esam gandarīti, ka vieglie komerciāli transporta līdzekļi, kuru maz nepārsniedz 2,4 transporta līdzekļu, tad, tad, tad tonas, arī tiks iekļauti direktīvas darbības jomā. Tomēr mēs vēlētos, lai tiktu samazināt izņēmumu, kas attiecās šiem transporta līdzekļiem. Smaga automašīna autobusu vadītājiem taču nevajadzētu uzlikt uh, vienādas prasības. Viņa darba apstākļi un uh, pienākumi ir atšķirīgi. Nu, autobusu šoferis, piemēram, pārvadā 53 cilvēkus eh, vai pusmīnus savā autobusā, un es katrā ziņā vēlētos braukt tādā autobusā, kuru vada vadītājs, kurš nav pārliek noguris. Jo vadītāju pārgurums ir viens no vadošajiem ceļu satiksmes negadījuma iemesliem, tādēļ nebūtu, nebūtu pārspīlēt sacīt, ka šī dosie sekas, nu, būtiski tev skārts ir likta dzīvība vai nē. Pagaidām neesam gluži apmierināti ar to, kurā virzienā attīstās sarunas, bet joprojām esam cerīgi un ar nepacietību gaidām rītdienas ēnu referentu sanāksmi, kur bez šaubām mēs, mēs vēlreiz mēģināsim rast kompromisu. Paldies! Paldies, Teilor kungs, Kīlovenes kundze! Thanks, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi, dāmas un kungi! cienījamie viesi. Pirmkārt, vēlos pateikties uh, referentam Vanda Kampa kungam par tādu ļoti konstruktīvu pieeju. Viņš vēl ir bijis gatavs uh, dialogam, kas arī ir realizējies uh, ar mums ar uh, citiem ēnu referentiem un paldies arī maniem kolēģiem. Pāriem ēnu referentiem mūsu sanāksmes bijušas tiešām ļoti radošas. Uh, esam mēģinājuši rast uh, kādu konstruktīvu risinājumu vairumam problēmu. Uh, mēs esam mēģinājuši uztaustīt uh, risinājumus samilzušiem jautājumiem. Mm, mēs vēlamies, lai mūsu darba rezultātā vadītāja darba un dzīves apstākļi uzlabotos, lai viņiem būtu droši, droši vieta, kur atpūsties, un lai viņiem būtu iespēja baudīt savu atpūtu mājās vai citviet, ja, ja viņa mājas varbūt nav tā vieta, kur viņš vēlas atgriezties. Mums bija arī labas diskusijas par ceļu satiksmes drošību. Tas eh, šajā gadījumā ir arī mm, tāds kritisks moments. Un, eh, un visbeidzot, eh, bija diskusijas par mm, tā saka, viedo ieviešanu. Un, diskusiju gaitā mēģinām domāt par to, kā mazināt birokrātisko slogu. Un arī no vadītāja viedokļa raugoties. Jā, tā, nu, kas, kas tad viņam ikdienas ir jāvadā līdz kabīnei? dokumentu kaudzes reizēm. Vai tad nākotnē tiešām tam tā būtu arī jāpaliek? Vieglie komerciāli transporta līdzekļi, šie mums ir kraus busiņi, nu tas ir tāds uh, joprojām neatrisināts jautājums. Uh. Es domāju, ka tagad mēs esam tuvāk kompromisam šajā jautājumā nekā jebkad, bet uh, tāpat arī ar šiem nekomerciālajiem pārvadājumiem. Ja? gadījumos, ka šofera pamatnodarbi ir nevis transportlīdzekļu vadīšana, bet uh, kas cits. Nu, Vims uh, labi apzinās, ka mēs esam mēģinājuši ņemt vērā Apple komitejas piedāvājumu, proti, lai vieglie komerciāli transporta līdzekļi, kas tiek izmantot preču pārvadāšanā, netiek iekļaut darbības, ja Eh, ja vien ehm, šis transporta līdzeklis tiek izmantots eh, kompānijas uzņēmumā un, ja vadītājs, kas veic pārvadājumu, nav profesionāls šofērs. Tādos gadījumos nav jāiekļauj šī transporta līdzekļa. Tāpat arī mēs vēlētos uzlikt kādus laika limitus, termiņus eh, dažādos jautājumos, nu pat labāk 12 stundas graušanas atpūtas laika dosie, tā tad tā esam definējuši, ko nozīmē, ka kapsulītiska vadīšana ir personas pamata nodarbe. Nu, un jāsaka, es šajā šī dosijā izpratnē esmu te vai profesionāla šofēri, jo reizē nedēļā man nokas nāks nogurt vairāk kā 12 stundas, jo, nu, Somija nav tā mazākā valsts. Bet es, nu, liecinu tikai par to, ka tā ir valstu Nu, situācijas ļoti atšķirīgas. Um, un mazās valstīs, kur attālumi nav īpaši gari, tur attiecīgi šīs definīcijas skatās savādāk. Tālāk atgriešanās māju pa atpūtas uh, nolūkiem. Nu, dārgais Sīn, turpināsim te ar, ar tevīm sarunas. Uh, citi vēlas četras nedēļas, citi trīs nedēļu periodu. Mums pēcies vislabāk iet divas nedēļas. Un vedē takogrāfi Nu, autobusiem tie, protams, ir nepieciešami. Mums būtu jāuzstāja, ka pārvadātājiem, operatoriem tātad ir jāstrādā pie jauna tipa takurāfiem, un ka visiem, visiem uzņēmumiem, visām kompānijām, dažādiem uzņēmumiem nebūtu jāizmanto vienu tie paši takurāfu tipi. Un es tiešām ceru, ka, mm, te es arī vēršos pie komisijas, mūsu mm, komisijas kolēģiem, es tiešām ceru, ka jūs izdarīsiet spiedienu uz eh, viedot tahogrāfu ražotājiem. Es tam pamanīšu, es eh, aizlidot uz mēnesi. Drīz jau tiek runāts par to, ka turisti varēs braukt uz mēnesi, bet tahogrāfs lūk eh, sarūpēt nespējam. Nu, tas, manuprāt, nav īsti labi, bet nu labi. Ja es te turpināšu tādā garā, tad uh, man būs ziepes no, no manas vadības, tā kā likšu te punktu. Ar notīkundze, nu, tagad jūs kārta. Paldies priekšsēdētājiem. Referentkungs, ir jāatzīst, ka jūs esat paveicis lielu darbu starp eh, grozījumiem, kas paredz samazināt darba laiku vai tos padarīt elastīgāks, taču, manuprāt, būtiskākās problēmas nav atrisināts. Es saprotu, ka ir ļoti grūti vai pat neiespējami rast kompromisu, tīpaši tādu, ka skatījumi ir antagonistiski, ne tik daudz politisku, bet ekonomisku, sociālu un nacionālu interešu dēļ. Mēs saprotam, ka ideoloģiski e, apsvērumu pēc mēs gribējam e, eh, savienību pirms tā ir paveicama sociāli un ekonomiski. Un es savas puses es vēlētos aicināt uz lielāku autovadītāju darba apstākļu aizsardzību, taču es gribētu eh, lūgt dažiem deputātiem, kur noraida nu jebkuru uh, samazinājumu darba laika ierobežojumiem, lai gan es saprotu viņus, bet vai es, es gribētu viņiem jautāt, vai jūs būtu gatavi strādāt šādos apstākļos, vai jūs vēlētos, lai jūsu bērni strādātu par šoferiem e, šādos apstākļos ar iespēju varbūt atgriezties mājās reiz mēnesī, un es pat nerunāju šeit par atalgojumu. Es vajadzētu uzdot šo jautājumu pašiem sev, un ja atbildi ir nē, tādā gadījumā jūs nestrādājat eh, vispārīgo interešu vārdā, bet eh, privātā interešu vārdā. Paldies! Bārkungs, Sempul komitejas vārdā vārds jums, un jūs būsit referents. Paldies, Karīmā. Eh, nu, es sākumā vēlos pateikties Vanekampa kungam, un arī Empul komitejas vārdā varu sacīt, ka nu, šeit piekrīt kompetence vairākās jomās un citās jomās. Savukārt mēs esam ļoti labi sadarbojušies ar Vanda Kampa kungu, arī ar citiem ēnu referentiem. Nu, var sacīt, ka nu, vairums eh, no mūsu atzinumi ņemts vērā. Nu, pieskāršos diviem, trīs tādiem jautājumiem. Esam pret papildus elastīgumu šajā dosjē, jo uzskatām, ka pastāvošais regulējums, proti, ka nu, tam jāpaliek spēkā, respektīvi. Un, um, problēma ir drīzāk ir tā, ka trūks kontroli un nepiemērot sankcijas. Otkārt, um, mazie komerciālie transporta līdzekļi zem 3,5 tonnām būtu jāiekļauj. Un nākotnē, protams, pirmkārt nozīmē to, ka um, vadītāju darba apstākļi tiks uzlaboti un, ārkārt, uh, satiksmes drošība uzlabosies. Un Tas jau ņem vērā, jo patreizējā modelī tas tā gluži nav. Trešais punkts. Tiesas nolēmums. Mēs esam to ņēmuši vērā un apstiprinājuši. Regulāri atpūtas laiki kabīnē, nu tos tomēr nevajadzētu pieļaut, to mēs eh, arī tā uzskatām. Un es eh, domāju, ka ir iespēja vadītājiem pēc trīs eh, nedēļām būt jāpēc iespēja, ka viņi pēc trīs nedēļām atgriezties savā mītnes vietā vai kā tik uzsvērts pavadīt uh, savu atpūtas laiku kādā citā vietā pēc izvēles. Un vispēcot, tahogrāfa ieviešana, kolēģi jau skaidri uzsver un apliecināja, ka šis pārējais termiņš līdz 2000. 27, 37 gadiem ir pārlieku garš, un tam būtu jābūt noteikti daudz īsākam. Nu, tik garš pārējais termiņš nu galīgi neiekrastā. Merci beaucoup, monsieur Bach. Paldies Baha kungam, un tagad, kad katram nākamam runātājam būs divas minūtes. Un es ceru, ka e, jūs tiešām ievērosiet uzstāšanās laiku. Vārds. Jā, vielen dank. Koh kungam. Paldies Vimam Vandikampam par ļoti labiem kompromisu priekšlikumiem. Uh, bet uh, nu, uh, pastāvošie izņēmumi ir tiešām grūti saglabājumi. Mums tagad jāizmanto iespēja un uh, jārīkojas. Jo tie, kas nav profesionāli autovadītāji, jau nav tā mērķa grupā attiecībā uz uh, uz uh, braukšanas un atpūtas laikiem. Un arī būtu jāpāriet no 2,8 uz 2,4 tonu uh, transporta līdzekļiem. Uh, tāpat kā uh, vairums kolēģu ierosina pagar, palielināt attālumu no 100 uz 150 km uh, no Uh, uzņēmuma mītnes vietas. Es, uh, uh, ir tiešām grūti izstrā, izskaidrot, nu, piemēram, dārzniekam, kāpēc viņām tagad būtu jāuzstāda tahogrāfs, teiksim, uz 2,4 tonu transporta līdzekļu, nevis 2,8. Mums ir nebūs saprātīga uh, li, uh, likumdošana. Nu, ja, piemēram, 3,5 tonu transporta līdzekļiem izņēmums būs tikai 50 km rādījums, mums ir uh, teiksim, būtu jāpadomā par izņēmumu noteikšanu 150 km rādījusā vai pat 200 km rādījusā, ja ir ļoti kvalitatīvi ceļi. Paldies, tagad vārds Rikēkungam, divas minūtes arī. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms gribu paust uh, nu, gandarījumu par to, ka šie vieglie komerc transporta līdzekļi, ka tiem uh, varētu noteikt izņēmumu, nu, uh, kādēļ, teiksim, uh, nu, varētu tomēr uzstādīt tahogrāfus arī šādiem, šādiem transporta līdzekļiem, jo tad tahogrāfs apliecinātu, ka viss tiek ievērots. Tad drīzāk būtu jārunā par attālumu. Tālāk ir uh, Uh, jā, par šiem tahogrāfiem jānosaka uh, specifikācijas, kas ir jādara, un, teiksim, varētu noteikt datumu arī 2020. gadu. Tālāk par uh, sociāliem jautājumiem jautājumiem. Mēs sagaidām parasti sociālu progresu šādi, ja tiek grozīt likumdošana, bet šajā gadījumā pagarinās darba laiks, ir atļauta atpūta kabīnē, pat par spīti uh, Eiropas Savienības tiesas nolēmumam, ne jau patiesībā tiesā ir jādomā par to, kādām jābūt regulām, bet mums ir jānosaka tiesai, kādi ir tiesību akti tālāk. Ir var būt uh, um, uh, atpūtas uh, pārtraukumi, kas vairs neskaitīsies kā darba laiks un teiksim, Nu, arī par šiem autovadītājiem, kur tad nu it kā varēs doties atpūsties uz Spāniju. Nu, es, piemēram, gan gribu atpūsties mājās, nevis kaut kur citur, ja es atgriežos mājās. Tā tad, nu, ļoti dīvaini, ka sociālā jomā ir regress. Es, protams, piekrītu, ka nepieciešama elastība, bet, nu, tomēr rodas ļoti nopietni jautājumi šai kontekstā. Paldies, nu jā. Jā, nu jums ir tiešām tik uh, nopietni šie jautājumi radušies. Uh, tad vārds tagad Lukaševskas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlējos uh, atsaukties uz visiem šiem dosjē un atgādināt kompromisa definīciju jo šķiet, ka katrs šo e, jēdzienu saprot atšķirīgi. Kompromiss ir tāda nostāja, kam var piekrist visas sarunās iesaistītās puses, un ka šīs puses daļēji atsakās no savām interesēm. Tas ir kompromiss. Bet, ja kāds uzspiež savu gribu kādam citam, tad par kompromisu runāt nevaram. To es tikai tā atgādinājumam saku. Tagad atgriežoties pie Vande Kāmpa kunga ziņojuma, mani priecē tas, ka viņš bija uh, gatavs uzklausīt dažāda veida ierosinājumus, uzklausīja kādas uh, problēmas, rūp dažādām interešu grupām. Un pirmkārt, mums nav certificētu stāvvietu, to vispār ir par maz. Uh, ir arī uh, iespējama mm, šo auto stāvvietu būvniecība, bet tam ir nepieciešams laiks un nauda. Un nevar uzskatīt, ka, teiksim, autovadītājs var atpūsties tikai viesnīcā, jo um, kravas auto Eh, ir moderni, ar modernām kabīnēm, un das, dažkārt šīs kabīnes pat ir ērtākas nekā noteiktas, noteikti viesnīcu numuri, kur ir uh, eh, jādzīvo, teiksim, trijatā vai vairāk, un ir iespējams autovadītājiem tiešām atpūsties transporta līdzekļa kabīnē. Un tas uh, arī mums būtu jāuzklausa uh, autovadītāju viedoklis. Tālāk par tahogrāfiem, vai tiešām tiek ražoti tādi tahogrāfi, kuri varētu atrisināt visas uh, ar kabotāžu saistītās problēmas. Un attiecībā arī uz uh, norīkotajiem uh, darbiniekiem ceļu transportā. Kas ražo šādus tahogrāfus, kur un vai vispār ir tos iespējams ieviest no 2020. gada, uzstādot uz jauniem uh, transporta līdzekļiem. Es īsti nesaprotu, vai jūs uzskatāt, ka no 2020. gada tie būtu jāuzstāda jauniem transporta līdzekļiem vai visiem transporta līdzekļiem. Tālāk. Runājot par vieglajiem komerc transporta līdzekļiem 3,5 tonnām, nu, uh, Uh, paturēsim šo izņēmumu MVU, jo um, tūkstoši eiro šādiem uzņēmumiem ir lieli izdevumi. Tātad moderna tahogrāfa uzstāš, uzstādīšana ir dārga. Un kā Koha kungs teica, ne visi saprot, kādēļ tieši kaut kādā konkrētā nozare būtu uh, jāveic šādi pasākumi. Mums ir jāpieņem tādi noteikumi, kas ir īstenojami. Priekšsēdētāji aicinu lūdzu visiem ievērot uzstāšanās laiku, pretējā gadījumā es atslēgšu mikrofonu. Tagad vārds Delī kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos pateikties Vandekampa kungam, uzslavēt viņa veikumu, jo tiešām viņa Eh, pieeja bija ļoti atvērta, viņš visus uzklausīja, un man ļoti patika šāda attieksme. Un tagad gribu vēlreiz uzsvērt divus punktus. Tātad šīs, eh, šis četru nedēļu eh, laiks, pēc kur ir jāatgriežas mājās, mums būtu arī jāpagarina braukšanas laiks līdz 180 stundām, lai saskaņotu šo braukšanas un atpūtas laiku. Un otrkārt tika jau pieminēts tas, ka trūkst stāvvietu un ka tādēļ būtu nepieciešams pārējais periods, ir tīpaši runa par drošām stāvvietām. Un tādēļ nacionālajiem likumdevējiem, īstenotājiem, investoriem, autostāvvietu īpašniekiem būtu jādod iespējams um, piemērošanās periods. Tālāk par um, autovadītāju iespēju atpūsties um, uh, kabīnēs. Nu, šeit nav iespējams uh, prasības izmant, īstenot uh, noteikumus. Un, piemēram, saņēma sūdzību no rumāņu bulgāru autovadītājiem, kur sūdzējās par to, ka viņiem ir uzlikts sots tādēļ, ka viņi gulēja nevis uh, Viņi pat negulēja automašīnas kabīnē, bet arī neviesnīcā un par to viņus sodīja. Un noteikumiem ir jābūt tādiem, ko ir iespējams izpildīt. Un tādēļ es aicinu komisiju iespē, izmantot savas tiesības un nodrošināt juridisku aizsardzību autovadītājiem pret šādiem sodu pasākumiem. Un tāpat uh, es jau vairāk kārt esmu teicis, ka mums ir nepieciešama realistiski, dzīvotspējīgi un skaidri risinājumi. Cerams, ka tiem, pie tiem mēs reiz nonāksim. Nu, varbūt pat līdz jūnijam. Paldies! Grāsoters kundzei vārds. Paldies! ir uh, tiešām runa par īstenojumiem, risinājumiem, un tāds ir arī mērķis šim regulējumam uzlabot darba apstākļus, uzlabot satiksmes drošību, nodrošināt godīgu konkurenci starp visu dalību valstu auto vadītājiem. Tas mūs vieno un tādēļ ir jāveic atbilstoši pasākumi. Es, protams, uzskatu, ka labi skan šī darba laika elastības paaugstināšanu, bet tas notiek parasti uz auto vadītāju rēķina un arī uz uh, drošības uh, rēķina. Un uh, šie. Uh, tiek teikts, ka tehniskās prasības ir grūti uh, īstenot. Nu, patiesībā tas tam ir jābūt iespējamam, šeit nevajag nekādus pārāk uh, sarežģītus risinājumus, un tāpat viss ir jākontrolē un ir jārada atbilstoši priekšnosacījumi. Tāpat man ir svarīgi šis jautājums par uh, nakšņošanu auto mašīnu kabīnēs. Un, ja šie, šie apstākļi ir neciešami. Mēs nedrīkstam radīt tādu nu, eh, klejotāju grupu Eiropā šo, šos autovadītājus. Mums ir jārada pēc iespējas labi apstākļi atpūtai, lai būtu arī iespēja pārnakšņot labos apstākļos autovadītājiem. Mēs uh, Tātad vēlamies, lai šiem strādājošiem būtu labi darba apstākļi, un mums ir tādēļ arī jāvienojas par labiem kompromisiem. Paldies! Grumbaševs. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms man ir jautājums, par kuriem kompromisu grozījumiem mēs šodien diskutējam. Ja pareizi saprotu, tad par šiem kompromisu grozījumiem jau paredzēts balsot rīt no rīta. Es nesmu pats saņēmis šos kompromisu grozījumus, un man tagad tas ir kaut kas jauns, ka mēs apspriežam kaut ko, uh, kas pat nav saņemts, un es neesmu, iespē, neesmu varējis iepazīties. Es ierosināju, tagad runājot par šīm nedēļām, par divām nedēļām, es ierosinātu 16 nedēļu e, termiņu noteikti. Un jautājums, kādēļ mēs nevarētu beidzot arī organizēt darbu tā, ka var saņemt e, grozījumus un tos izlasīt un tad tos atbilstoši e, arī apspriest. Uh, Protams, eh, Vande Kampa kungam ir savs viedoklis, bet mūsu valstī, manā valstī attieksme ir citāda. Eh, rīt eh, Merkels kundze Makrona kungs apmeklēs Sofiju un viņus sagaidīs plaša protesta demonstrācija, kurā piedalīsies kravas automobīļu vadītāji. Un uh, Protams, jūs eh, tik ļoti visi eh, rūpējaties par eh, bulgāru ģimenēm. Nu, vienīgi baznīca varbūt varētu jūs vēl pārspēt šai ziņā. Un varbūt jums vajadzētu tad kandidēt vēlēšanās Bulgārijā, jo tad jūs noteikti saņemtu daudzu ģimeņu atbalstu. Kādēļ tad nepieprasīt? lai vadītāji atgriežos mājās noteiktā uh, stundā. Tas varbūt būtu vēl labāk. Tāpat es gribētu uh, lūgt uh, referentiem, kad viņi piemin politiskās grupas, tad lai viņi pasaka, kā vārdā viņi runā, vai viņi runā savas politiskās grupas vārdā vai savas valsts vārdā. Paldies, tagad vārds Ertuga kungam, bet vispirms gribu teikt, ka mūsu komitejai ir viesi, viņi pārstāv Roberta Šūmaņa institūtu. Sveicu jūs transporta komitejas sēdē Eiropas parlamentā laipni lūgti. Lūdzu, sveiksim mūsu viesus ar aplausiem. Uh, Allez, nous continuons nos travaux Turpinām darbu pie mobilitātes pakotnes un noslēg, pēdējais uh, runās tagad attukums divas minūtes. Paldies, es saku arī no manas puses paldies Vanderkampu kungam. Paldies par priekšlikumu. Tiešām ir sarežģīti, grūti, jo viss šie trīs dosē ir savstarpēji saistīti un tomēr te ir dažādas intereses. Eiropas Savienība sastāv no dažādām valstīm, Dažas atrodas centrā, dažas perifērijā. Nu, tas, protams, izraisa zināmas problēmas, tad, kad mēģinam rast kopēju harmonizētu risinājumu. Kurumbašev kungs, protams, pamatot iebilda, ka mēs vēl runājam un uh, precīzi nezinām, vai, um, vai un kam, kā vārdā mēs runājam. Vai mēs pārstāvam savu frakciju, sevi pašu, valsti vai ko? Nu, reizēm ir uh, sarežģīti arī uztaustīt, kā vārdā cilvēks tad runā. Runāju par vadīšanas un atpūtī, atpūtas laiku sociāldemokrātu vārdā. Vairākums iestājas par to, lai būtu regulārs atpūtas laiks, ko nekādā gadījumā nevarētu pavadīt eh, kabīnē. Tas ir relatīvi skaidri. Un, turklāt arī izpratne augāmies to, ka vadītājs pēc zināma laika un pēc zināma nedēļas skaita atgrieztos eh, country of residence, tātad eh, mītnes valstī, nu, lai tur eh, attiecīgi savā sociālajā vidē nu, pavadītu savu brīvo laiku. Un vai tas būtu pēc divām, trim vai četrām nedēļām? Nu, tas, protams, ir politisko diskusiju subjekts un manā frakcijā. Nu, tur ir dažādi priekšstati no divām līdz pat tur astoņām vai citu nedēļām. Tā kā, nu, vairākums, to es varu uzsvērt, vairākums sociālās frakcijā iestājas par uh, divām līdz trim nedēļām maksimāli. Es eh, personīgi pieturos pie viedokļa, ka, ja no pirmdienas līdz eh, sestdienai steigšu pie stūris, un nu tad eh, man pienāktos saistināts aprūts laiks, un tad, attiecīgi, es varu braukt no pirmdienas līdz piekdienai, un tad šis regulārais atpūtas laiks kumulējas, plus arī no iepriekšējās nedēļas ietaupītais laiks ir trīs dienas apmēram, kuras man būtu jāpavada mājās. Nu, to es saku tādēļ, jo, jo neviens no mums šeit nevēlas īpaši palikt nedēļas nogalē. Ceturtdienās, piemēram, Strasbūras sēdēs, nu, tur te, ka, te neviens nav palicis, visi jau devušies uz, uz lidostām, lai dotos man kādēļ, smagot no šiem meitēm būtu jābūt citādi. Un ja šoferis uh, sešu nedēļas sēpēšu tūrs, tad vienu, vienu atpūst, un tad atkal, tad viņš ir 11, 12 dienas ir bijis projām, tad Eiropas Savienībā jābūt pietiekam daudz uh, laika, tad ja viņš ir pēc vienas, 11 uh, dienas pēc kārtas bijis pēc tūris, nu tad ne, nedrīkst sacīt, ka perifērijā mums ir cita situācija. Tur jārod kāds risinājums, nedrīkst pieļaut to, ka saglabās šādu situāciju ka to mēs uzskatām par normālu tādu, tādu modus operandi un ka mēs to tālāk legalizējam. Tā nevajadzētu būt. Tādēļ manai frakcijai tas ir svarīgi, to es arī uzsveru. Jā, tā tas nepaliks. Un nu, vispēc jau pēdējais teikums um, atvainojos, ka pārsteidz atvēlēto laiku. Kas attiec uz uh, Basona Emplo komitejā, mēs visi redzējām. Nu, tā darbiedrību nostāja tur tika pausta, kas mums arī vajadz, vajadzēs nu, droši vien ņemt vērā. Tā kā aicinu arī jums uzmanīgi sekot uh, līdz tālākam notikuma attīstībai. Paldies! Es turpinu debates, kādēļ jūs tā raugāties uz mani, Vande Kampkungs. Es jums došu pēc tam vārdu, bet tagad uzklausīsim Eiropas komisiju Liežuā kungu par šo pirmo uh, punktu par atpūtas laiku. Paldies, priekšsēdētāji! Un pirmkārt, pozitīvi vērtēju līdz šim veikto darbu, ko paveicis Vande Kampa kungs. No vienas puses uh, redzam, ka ziņojums ļoti ambiciozs Nu, te jāskatās, kā tiek eh, īstenot Eiropas Savienības likumdošana, digitalizācija aktīvāk jāizmanto, to mums vērtējam pozitīvi. To mēs zinām, ka Madrakampa kungs ir tāpat arī ļoti saprātīgs individs. Un viņa ierosinātais risinājums, manuprāt, ir eh, samērīgs un eh, pavēlkams. Tādā ziņā to arī sveicu. Un tam vajadzētu izvairīties no nevajadzīgām izmaksām ne tikai uzņēmējiem, bet arī dalībvalstu administrācijām, kurām nāksies veikt prāvas investīcijas eh, eh, infrastruktūrā. Tā kā kopumā pozitīvi vērtēju šo ziņojumu, kurš piedāvā saprātīgus risinājumus. Īsti vēlos pakomentēt trīs eh, aspektus. Pirmkārt, stāvvietas, ko jūs saucat dedicated parking areas, tātad īpaši ierīkotas, labierīkotas stāvvietas, tālāk datu izmantošana un takurāfi. Nu, komisijas sākotnējā priekšlikumā stāvvietas nefigurēja, bet padomē mums izvērsās līdzīgas diskusijas, kā jūs zināt, vairākas dalībvalstis ir pieņēmušas dalībvalstu normas, lai um, liektu vadītājiem regulāri pavadīt nedēļas nogalas kabīnē. Francija, Beļģija, Nīderlanda un Vācija ir šīs dalībvalstis. Un, nu, Šāds liegums ir izstrādāts, bet vai tas uzlabo dalību valstu Uh, labklājību un darba apstākļus, atbildi ir nē, tā kā risinājums mums jāmeklē, un viens no šiem risinājumiem būtu izbūvēt uh, drošas um, un komfortablas, uh, labi aprīkotas stāvvietas. Liekam aiz auss šo interesantu notikumu pavērsienu un arī Vandekām piesniegto grozījumu atbilstoši kuram regulā, regulārais tiknedēļas um, atpūtas laiks nedrīkst tik pavadīts kabīnē. Uh, Ja vien pretējā gadījumā viņam jā, ir jānonāk nedrošā stāvvietā. Vienīgais punkts, kuram mēs nepiekrītam, ja? un to uzsveram arī iepriekš ja kontaktējoties, ir lūkāts. Referents arī uzskata, ka atpūta kabīnēs vadītājiem būtu jāliedz arī saīsinātajos atpūtas periodos. Nu, mēs uzskatām, ka šāds papildus ierobežojums saistībā ar patreizējiem tiesību aktiem nav, nebūtu vēlams. Uh, Pat labam vadītājiem tiek atļauts eh, nosnausties kabīnē uz tādiem īstiem periodiem, un eh, kāpēc gan to nevar atstāt, kā tas ir. Tālāk eh, datu, datu bāzu izstrāda, tad, tad, lai sekot līdzi Eiropas Savienības tiesību aktu īstenošanai. Un, protams, šāda datu bāze palīdzēja cīnīties pret uh, nebūšanām. Un tā mums bija konstruktīva sanāksme ar jums, un Kilonenes kundzi, un Ertuga kungu. Nu, mēs uzsvērām, ka mūsuprāt eh, maksimāli būtu jātiecās izmantot mūsu rīcībā jau esošie instrumenti, datu bāzes, kas jau ir izveidotas. Tas būtu jāizmanto efektīvāk, bez papildus izmaksām dažādos līmeņos. Pēc pēc jau par tahogrāfiem pieņem zināšanai iesniegtos grozījumus. Eh, šķiet, ka vairāki no jums to atbalsta, proti, grozījumi par sociālo normu piemērošanu un eh, tahogrāfu normu piemērošanu viegliem komerces transporta līdzakļiem. Kā jūs zināt, komisijas sākotnējā priekšlikumā bija paredzēt pakāpenisku pieeju, paredzēt tikai normas attiecībā uz piekļuvu profesijai viegliem komerces transporta līdzakļiem. Tāds bija sākotnējais komisijas priekšlikums, un tāda arī paliek mūsu nostāja. Kas attiecas uz aprūpēšanu tahogrāfiem, nu, Pieņemam zināšanai un taisnība, ka 18. gadā nu, nešķiet normāli, ka sabiedriskā transporta iesaistīja transporta līdzekļi joprojām ir apritē bez analogiem tahogrāfiem. Un te es vēl šajā sakarā pie, piebilst, ka komisija nāca klajā ar pētījumu, ierosinot, kā aprīkot apritē esošos transporta līdzekļus, smagos transporta līdzekļus ar viediem tahogrāfiem, mēķējums 26. gadu. Un vēl pavisam īsi par viediem tahogrāfiem. Vai tie būs tādi panacēji, kas atrisinās visas problēmas? Nu, protams, ka nē, bet katrā ziņā tas uzlabos eh, pastāvošo situāciju, uzlabos eh, šī tiesību akta piemērošanu, sniedzot eh, konkrētu priekšstatu par to, kur tad atrodas um, transporta līdzeklis un vadītājs. Nu, veidē transporta līdzekļi tiek izstrādāti pat labam pilnā sparā jaunajām smagām transporta tātad, eh, kravas mašīnām. Tie tiks uzstādīti jau sākot ar 19. gada vidu. Continental un Stonebridge ir divas no kompānijām, kas eh, piedalās šo videotakrāfu izstrādē. Nu, lūk, tik tālu tad arī mūsu viedoklis par šo atzinumu projektu. Paldies, eh, Lešvākungs, man neliels jautājums. Nu, jūs teicāt eh, drošas un ērtas stāvvietas. Ko jūs ar to domājat? Ko tas nozīmē? Vai nevar vienkārši rakstīt eh, viesnīca, motelis, eh, vieta, kur gulēt? Ko tas nozīmē ērta stāvvieta? Nu, ja pēc tam jāpieņem vēl deleģētie akti, nu, tad mēs vēl zaudēsim laiku. Nu, jāsāk lietas īstajā vārdā vienreiz. Droša ēta stāvvieta, tas neko nenozīmē. Vande Kampa kungs, jums ir atbilde uz šo jautājumu. Priekšstādātāji, atklāti jums eh, sacīšu, ka piedzīvošiet ļoti jauku pēcpusdienu. Un eh, priekšlikumā aizvien labāk un interesantāk. Kombučeva kungs vēlējās, eh, lai Laikās būtu, protams, maksimums 16 nedēļas, tad uh, kreisiem bija 4 nedēļas piedāvājums, tad te kolēģis Ertoks saka 2 nedēļas, ne, nu kolosāli. Un es tad tagad esmu kā tāds uh, king of the road, tā sacīt. Man jārod ir kompromiss. Starp uh, 3 līdz 4 uh, nedēļas, nu pat labi izstāsta, ka tas visdrīzāk varētu būt kaut kur uz to pusi. Bet labi, joks pie malas. Mēs te tiešām varam runāt un runāt um, stundām, dienām, nedēļām. Un uh, varam arī padarīt uh, Eiropas parlamentu par apsmieklo objektu, vai arī varam saņemties un uh, mēģināt panākt kompromisu, un tas jau ir jūsu ziņā. Mans priekšlikums ir skaidrs, nepārprotams, rīt turpināsim runāt ar ēnu referentiem, nu, un tad uh, arī likšu galdā iespējamos kompromisus. Man uh, žēl, ka, um, ka Kombučev kungs nav atnācis, piemēram, ir jāži interesanti parunāties, nu, uh, Nu, tas ir no viņa atkarīgs. Nu, nu kā. Mēs um, esam apspēlējuši dažādus priekšlikumus. Uh, nu, kā es sacīju, pagaidām oficiāli kompromisu vēl nav, bet nu, mēs varam katrā ziņā jau sākt runāt par neformāliem kompromisiem. Un, un, uh, nu, bet uh, tas varbūt arī pāragri. Labi, priekšstādātāji, uh, atgriešanās mājvietā. Nu, kas to nesaprot, tas, tas to vienkārši nevēlas saprast, par ko ir runa. Nu kā, nu uz mājām ir uz mājām. Nu, ja cilvēks nevēlas braukt uz mājām, nu tas ir cits jautājums. Ja viņš vēlas braukt pie draudzenes uz Taragonu, nu, nu tur, eh, nu tad tā nav došanās mājām, tā ir eh, um, braukšana, došanās pie jūsu partneris, jūsu mīļākais, vai kas to jums būtu Taragona. Nu, tad uh, Nebrīnīties, ka jūsu darbdevējs jums eh, neapmaksā šo ceļojumu uz Tarragonu, viņš jums apmaksās biļeti uz Sofiju, jo galvā tur jūs dzīvojat. Uz mājām nozīmē uz mājām. Un, eh, ja jums izdodas sarunāt ar bādu devēju, ka jūs nebraucat uz mājām, bet pat uz eh, Spāniju vai kur, nu, nu labi, tad tā ir jūsu darīšana starp jums un darba devēju, bet nu, likumā mēs to neierakstīsim. Jo, nu, mājas ir mājas un. un un viss, nu, lai, lai um, kas tā vieta nebūtu. Nu, mums jau te nav tagad um, jāuztodas uh, katoliskākiem par, par baznīcu, bet, nu, māja ir, ir, ir, ir māja, un, un, uh, nu, pie tā arī būtu jāpaliek. Bet nu, atgriezīsimies pie debatēm. Jā, es nevēlos tam pārlieku sāsnāt atmosfēru, protams, bet, uh, bet nu, um, jāsauslēdz īstajos vārdos. Es zinu, ka jums man, man uh, retorika varbūt īsti neiet pie sirds, bet, uh, nu, priekšstādātā, mm, labi, apakaļ pieliec ap, atpūta kabīne. Nu, šī 25 uh, stundas garā nedēļas nogāja, 24 stundas garā, nu, tā nevajadzētu tik pavadītai kabīnei. Jā, īsts atpūtas laiks tur. Uh, uh, divas nedēļas nogalas saistāmies darba laiks, un to jau varētu pavadīt kabīne. Ne? Man pārējais darba apgūtas laiks akumulējās, un pēc tam četrām nedēļām tad vadītājs brauc māju un pavadīja tur šo savu laiku. Inteliģētais, inteliģētie tahogrāfi, nu man, nu, žēl, bet eh, te es piekrītu austriešu sociāldemokrātu kolēģim. Nu, te ir eh, runa par, eh, nu, par, par tehnisku politisko gribu, tā sacīt. Mums visiem ir vietāruņi, plaša datora un tā tālāk, to esam sarūpējuši, tas, tas nav nekas eh, tāds īpašs. Un tahrāfu ierīkošana mm, smagās automašīnās, nu tā ir tikai gribas jautājums. Nu, tas nav nemaz tik, tik uh, dārgi, tur, nu, nezinu, kāda varbūt kaut kāds tūkstots eiro uz mašīnu, kaut kas tāds uz vecām mašīnām. Tālāk par uh, drošajām stāvvietām. Uh, Nu, ja vadītājs ir spiests uh, uzturēties sliktā, tad viesnīcā vienā istabā kopā ar 3-4 citiem cilvēkiem, un viens tur pēc laiks ātrāk, otrs vēlāk, un tā tā, nu kāds tur atpūtas laiks? Un šādos gadījumos uh, atpūtas laiks kabīnē būtu pieļaujams, ja tas ir tātad īsiem periodiem, nedēļas nogalēs un, un ir labas kabīnes. Bet um, stāvvietas un tirgus gaida no mums skaidru regulējumu. Tad, kad liksim galdā viņiem skaidru regulējumu, ko tad mēs eh, sagaidām no šīm drošajām stāvvietām, tad arī tāds būs. Ātrāk vai labāk. Bet, ja Francijas eh, valdība nevēlas visās šajās lietās iesaistīties, nu labi, nu tā ir Francijas eh, politiskā griba. Viņi nevēlas aprīkot attiecīgi šīs stāvvietas, bet, nu, tad Nu, Francijas valdība arī nerīkojas īsti godīgi. Arī Francijas eh, vadītājiem taču ir nepieciešama kvalitīva apot. Paldies. Paldies. Bet par manu jautājumu un drošajām stāvvietām. Jūs pieminējat vārdu hotels, tas būvēja motels. Un viesnīca jautājums tā ir viesnīca, viesnīca ir viesnīca un punkts. Mēs eh, to par to eh, parunāsim, parunāsim vēlāk, neatgriezīsim eh, iespietā šobrīd. Pāriem pie otrās diskusijas, kas ir direktīvā par nosūtītiem strādājošajiem. Un atgādinu, kā par Vandikamp ziņojuma. Balsojums notiek 4. jūnija pulksten 16. 4. jūnijas pulksten 16. Turpinām sanāksmī. Mērijas Kilonen ziņojums. Mērija Kilonen, vārds jums. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšstādātāji, dāmas un kungi. Un, ja var runāt par smagiem automašīnām, kur ir labas uh, gultas, uh, labas kabīnes, nu, sakarīgs no tā, vai tā ir jauna mm, vai vecā automašīna, vai jaunajās uh, smagajās mašīnās ir labāks gultas nekā, nekā viesnīcās dažā labā. Un esmu pati par to pārliecinājusies. Lūk. Vai par leks speciālis uh, darbinieku nosūtīšanu? Un nu, te ir runa par viens pēc aģentūru dokumentiem, ir runa par tādu viedo ieviešanu, īstenošanu, ir runa par viediem tahogrāfiem. Un te ir sākni arī ar kabotāžu. Un te ir sāstās domas par, eh, par um, labiem transporta apstākļiem, transporta jomā. Bet tev ir mazāk svarīgi jautājumi šobrīd. Darbinieku nosūtīšanā lielākais jautājums eh, šeit pat laban ir eh, starptautiskā transporta eh, joma, vai to iekļaut vai neiekļaut. Pārobežu transports. Tātad. Ko tad mēģinam atrisināt? Kā, kur tas suns aprakts? Kas ir tas pamat jautājums, par ko jādomā, kas ir vistuvākais mūsu sirdī? Abistuvākais mūsu sirdī ir tas, ka Reiz ir jāpieliek punkts tādai, tādai rupjai šoferu eksploatācijai, kad viņi tiek, uh, tiek izraut no mājām, viņi paliek par, par, par tādiem nomadiem, klaņotājiem, kuriem nav savas ģimenes un draugu, kas nekad īsti nevar atgriezties savā mājā. Lūk, to mēs tieši mēģinām atrisināt, to mēs mēģinām novērst, vai vismaz man tā šķiet. Man šķiet, ka tieši tur tas suns ir aprakts. Uh, Vienlaikus eh, mēģinam izveidot eh, veselīgāku, konkurētspējīgāku situāciju visā ceļu satiksmes transporta nozarē. Ir tādi, kuriem pastāvošā likumdošana tie labi iet pie sirds, bet uh, eh, pavaicājiet paši sev, lūko, vai uh, mēs tiešām esam kļuvuši laimīgi? Nedomā gan. Nu, tieši iemesla dēļ šodien šeit esam sanākuši un strādājam pie darbinieku nosūtīšanas regulas. Mēs zinām, ka Impolo komiteja šim ārkārtīgi mobīlajam sektoram ierosina to, ka nosūtīšana ir viss sākot jau pirmo dienu. Tas nozīmē, ka ik reiz čersojot uh, robežu darbinieku var uzskatīt par nosūtītu. Vai mēs tiešām īsti saprotam, ko tas nozīmē? Vai mēs tiešām to vēlamies? Vai mēs tiešām apzināmies, ko darām, ja šis priekšlikums tiešām tiks pieņemts. Esmu saņēmusi informāciju, ka par to mēs īsti nesam aizdomājušies, bet eh, mums viss, kas mums būtu jādara, ir eh, veikt tiesisko regulējumu, tas ir mūsu darbs, un cilvēki reālajā pasaulē pielāgosies tam, ko esam veikuši. Nu ko? Ideālajā pasaulē tas tā varbūt arī būtu, bet praksē, praksē tas tā nenotiek ja tā būtu, tad kādēļ ir tik daudz tiesas uh, lietu, kas uh, turpinās uh, tieši arī šajā brīdī? Tā kā mēģināsim uztaustīt, kur tad ir patiesā problēma. Kur tad tas mums ir aprēķis, kā es sacīju. Un, manuprāt, reālā problēma ir nevis uzņēmumi, nevis šoferi, kas pārvadā preces no vienas valsts uz otru, Un nu, iespējams, ka pats arī nodarbojas ar kabatāšu, lai nenāktos cenāt šo pat varbūt tukšas kravas automobīļus. Un vairums no viņiem ir eh, ceļā atpakaļ, mājup. Mājup ceļš vai esam nedēļu vai vairāk, uz lai nu kā viņi ir mājup ceļā. Un tā problēma, kā es jau sacīju, rodas ar uzņēmumiem, ar, ar pārdātājiem, kas ļaunprātīgi izmanto šoferus nedēļām ilgi patrot viņus uz ceļu un neļaujot tiem atgriezties mājup. Uzņēmumi to dara, protams, peļņas vārdā, un tādējādi liek par to maksāt visai nozarei. Jo mēs, eh, kā likumdevēji, dodam priekšroku risinājumam viens par visiem. Un tieši šī šāda principa vērdā mēs tagad sodam visus. Tādēļ, ka lielā augļa traukā ir viens sapūs augsts, un tagad visiem pārējiem augļiem arī nāks ciest. Esmu uzdevis šos jautājumus pats sev. Ceru, ka jūs sekosiet manam piemēram. Kas tam mūsu tiesību aktā pārkāp noteikumus un kas būtu jāsoda? Kā es varu to pierādīt un vai man ir jāpierāda un kā? kā ir jāuzliek uh, sots un vai tas tiešām ir nepieciešams. Kā es ieviešu tiesību aktu un kā es sekoju līdz tā izpildē. Un kā būtu ar vadītājiem un viņu darba devējiem, uzņēmumiem un uh, kontrolas iestādēm? Kā viņi visi reālajā dzīvē, ikdienas darbā to visu spēj sadzīvot? Un vēl par ko es daudz domāju? Es domāju par to, vai Mēs tiešām vēlamies, nu, piemēram, vadītājs, kas uh, slēpotā grupa, piemēram, ved no Francijas uz Vāciju vai otrādāk, un to pašu grupu ved atpakaļ uz eh, Vāciju, vai mēs viņus vēlamies padarīt par nosūtījiem darbiniekiem, vai, teiksim, teiksim eh, itāļu šofers, kurš ved pārmestas iera kravu uz uh, Vāciju un pēc tam pa ceļam atpakaļ iegriežas Austrijā, lai arī viņš būtu jāuztver kā nosūtītais darbinieks. Un ja viņš tiek, tiek spiests braukt atpakaļ ar uh, tukšu kravu. Vai šādi divi gadījumā, div, divos gadījumos mums jāuzskata, ka runa par nosūtiem darbiniekiem un ka tiem jāpiemēro visas attiecīgās administratīvās saistības? Un nē, runa tikai par administratīvo aktu kā tādu. Te ir kas vairāk, ja mēs skatāmies, kā tas notiek eh, ikdienā. Varbūt būtu loģiskāk un vieglāk eh, piemērot nosūtīšanas normas tādējā, ja, ja vadītājs ir mēnešiem ilgi pārvadājis krāps no vienas valsts uz otru, bez iespējas atgriezties eh, māju. Jebkurā gadījumā nosūtīšanas norma viena kā tāda nav nekāds risinājums. Nav risinājums šāda rakstura problēmām. Lai reāli aizsargātu darbinieku intereses, mums ir nepieciešams uh, arī tiesību akts par kabotāžu, uh, ceļu uh, apūtas laiku, tahogrāfiem, paskatījušu kompānijām. Tas viss ir nepieciešams kādā, tādā, tādā komplektā. Mums visiem pie tā jāsadarbojas. nav nepieciešams pastāvīgi paturēt prātā visu kopainu. Ir, eh, ne, kopaina ir svarīga, bet arī atsevišķi aspekti ir svarīgi. Mums jāsadarbojas, lai pieliktu punktu šai alkatībai. Un tā alkatība ir tiešām ir tas pamat, to pamats, kādēļ arī mūsu dzīvē radās problēmas. Un tieši alkatība ir novedusi transporta nozari tik tālu, ka cilvēki nesaņem samērīgu algu par svarīgo darbu, ko viņi veica. Viņa tiesības netiek ievērotas. Un nu, pats uh, svarīgākais jautājums um, šeit mums parlamentāriešiem, mums kā šie parlamenta delegātiem, ko ir ievēlējuši mūsu pilsoņi, kas ir mūsu uzticējušies, mūsu valstu pilsoņi un, uh, un vēlētāji. Vai iesim to vieglāko ceļu? Vai uh, smagāko un ešķēņu ceļu, vai strādāsim kopā pie viedas likumdošanas, lai novērstu reālās uh, problēmas transporta nozarē. Pat labam dzirdu tikai divas balsis. Nevajag īpaši tiesību aktu, leks speciālis, kas nozīmē, ka Empulu komitejas nostāja no sākta gala. Ir, tāpat kā citās nozarēs ir, ir tāda, kā tā ir. Saprotu, ka mums ir nepieciešama uh, Vēl īstenošana, saimnes birokrātiskais sloks ne tikai uzņēmumiem, bet arī vadītājiem. Un problēmas ir iespējams jā, atrast ne tikai uz papīra, plātoties, ka lūk, mums ir fantastisks tiesība akts. Ne, mums jāmeklē reāli risinājumi ikdienas dzīvē. Vai tad izskan vēl otrs pauses, kas saka, izslēgsim starptautisko transportu starpvalstu transporta pārvadājumus no nosūtīšanas jums. Neviens no tiem nav īsts kompromiss, un to, protams, ir viegli pateikt. Es tam um, pieņemšu izaicinājumu izstrādāt uh, tādu viedu, inteliģentu, īpašu tiesību aktu transporta jomai. Tiesību aktu, kas ir īstenojams, kas neievedīs mūsu uh, tiesu darbos, um, kā tas ir pat labi ar pat labāk spēkā esošiem tiesību aktiem. Jā, es zinu, tuvojas vēlēšanas. Jau 20 gadus es to, to esmu piedzīvojis, vēlēšanas alluši tuvojās šur vai tur, bet vai šo jautājumu mēs ļausim mums iedzīt bailēs, kas noteikti mūsu lēmumu pieņemšanu? Jāsaka, tagad vai nekad. Un te nav runa par uh, to, ka kāds būtu uzvarētājs un cik spēlēt zaudētājus. Uh, Ir runa par risinājumu, kurā visiem jābūt elastīgiem, kur visiem jāspēr solīts pretī vienam otram, lai rastu dzīvotspējīgu risinājumu, kas nodrošinātu patiešām vienlīdzīgu konkurenci un pieliktu punktu alkatībai un, eh, un šoferu eksploatācijai. Nu tā, Kilarins kundze ir gatava, tā teikt, mieram, bet ar smagu darbu. Esmu gatava reālam kompromisam, kur mēs atrisinām problēmas saprātīgi sabalansēti. Nu, lūk, izsaku savu gatavību. Bet vai gatavi esat jūs, man nu, dārgie kolēģi? Merci beaucoup! Paldies! Paldies, Marija Kilonenai. Turpinām e, debates. Dēlīkungs, trīs minūtes jums. Paldies! Pirmkārt, Paldies referentam par ļoti atvērto pieeju šim sensitīvajam jautājumam un eh, domājam sēna referenta sanāksmes varēs ehm, sākties optimālā ceļā, jo mēs pieņēmām eh, kompromisa versiju izslēdzot starptautiskos pārvadājumus no nosūtīšanas. Uh, Eh, noteikumiem, bet vēl ir atsevišķas detaļas un dažas bažas saistībā ar pēdējiem kompromisu priekšlikumiem. Pirmkārt, par atgriešanos mājās transporta līdzekļiem un vadītājiem. Eh, divas nedēļas ir īsts periods, un es nevaru pieņemt to, ka arī transporta līdzekļiem ir jāatgriežas mājās, jo, ja mēs vēlamies aizsargāt strādājošo sociālās tiesības, var piekrist, bet neredzu saikni ar transporta līdzekli, un kāpēc transporta līdzeklim būtu jāatgriežas bāzē tāpat kā vadītājiem. Mums ir funkcionējuši biznesa modeļi, lai mazinātu tukšos pārvadājumus, optimizētu pārvadāšanas procesu, un ja mēs nosūtām atpakaļ kravas auto, tad satiksmes plūsma pieaug, emisija līmenis pieaug, un jāpaturprātā, ka piemēram, tad, kad ir runa par perifērām dalībvalstīm, ir grūti ir eh, saprotams, eh, kā atgriezties mājās vadītājam, bet katru reizi vest atpakaļ transporta līdzekli var būt problemātiski. Tāpat eh, jautājums par kombinēto transportu, kur saskaņā ar priekšlikumu, kompromisu priekšlikumu aptvērtu nosūtīšanas noteikumi Un jāapzinās, ka daudz modalitāti ir ļoti nozīmīgi emisiju samazināšanai un uh, ceļu posmi e, e, var būt nereti īsi vai garāki. Tālāk, no paša sākuma jau bija skaidrs, ka nevajag papildus nastas uzlikt vadītājam attiecībā uz dokumentāciju, pārvadāšanu, sev līdz ar to jānodarbojas eksoperatoram savukārt zināmos uh, gadījumos es saskatu kāpšanos atpakaļ, jo vadītāji atkal parādās tekstā, kā Eh, notiek nu, atgriešanās pie vadītāja pienākuma turēt pie sevis attiecīgos dokumentus. Tālāk kompromiss priekšlikums par to, ka komisija sagatavotu izpildu aktu maksājumu jomā. Tas varētu būt bīstams precedents, tādu citā jomā nevienā nav, un arī tas pārkāp dalību valsts suverenitāti. Un visbeidzot, visi šie dosie ir skaidri saistīti, un es Eh, saprotu, ka leiks speciālis attiektos uz kabotāžu. Kabotāži ir svarīgs jautājums, viss runā par um, otrās paudzes tahogrāfiem, tad ir vesela rinda citu aspektu. Varbūt mums vajadzētu runāt par kaut ko vienkāršāku un tradicionālāku, piemēram, vienkāršotā kabotāža deklarācija, kas palīdzēs uh, kabotāžas operāciju izsekojamību. No manas puses tas ir viss, un cerīgi raugos uz sadarbību ar, eh, ar referenti tuvāko nedēļu laikā. Paldies! Eh, Delīkungs Inesā Jāla Sendera, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju uh, izteiktos un uzdot jautājumu par Vanderkampa ziņojumu, taiskaitā, jo tas attiecās uz um, atpūtas 45 uh, minūšu iespējams sadalījumu 3x15 minūtēs un kā tas ietekmē drošību. Un Par, bet tomēr mēs par to izrunāsimies savā starpā, bet vispirms jānorāda, ka runājot pār kilometrisko attālumu starp uh, attālumu starp strādājošiem ģimenes locekļiem, jo ir jānorāda, ka tūkstošiem jauniešu eh, no Eiropas dienvidu valstīm ir burtiski izdzīvot no savām mājām, un viņiem ir iespēja atgriezties mājās reiz divās mēnešiem. Un varbūt mēs būtu varējuši parūpēties par šiem jauniešiem tikpat lielā mērā, kā mēs šobrīd rūpējamies par krausaudo. Uh, jo šeit mēs tomēr runājam pār mūsu sociālo atbildību, jo mūsu daudzi jaunieši strādā ārpus valsts un atgriežas mājās pāris reizes gadā, bet par to mēs e, nerūpējamies, tas mūs neinteresē, tā ir daļa no tirgus. Savukārt pēc eh, desmit stingrās taupības gadiem, desmit gadiem, Eh, dienvidu valstis ir saskāršās ar ievērojamu algu kritumu, un tagad mēs eh, runājam par konkurētspēju. Tas bija tikai um, komentāri. Tālāk es um, atgriezīšos pie Mērijas Kilonenas teksta. Vēlos pateikties viņai par viņas darbu šajā jomā par pārvadājumiem un pārvadātājiem, bet pirmkārt, runājot par pārbaudiem uz ceļiem, viņa piedāva šos testus apturēt vadītāju uh, ceļa vidū, kamēr tiek pār pārbaudīts stāvoklis ar kravas auto, tā vadītāju līgumu un tā tālāk. Kā to tehnoloģiski var izdarīt? Es pilnībā piekrītu, kā tas ir jādara, tas ir būtiski un uzņēmumiem ir jāsako tam, kā tiek ievērots likums. Tas ir viņa pienākums, nevis vadītāju bet tā kā es uzklausīju vairāk kolēģu prasības, kā es uzskatīju, ka ir jāpieliek pūliņi, lai šādus pārbaudas organizētu, man likās, ka kaut kas ir palicis pusceļā starp komisiju un parlamentu, un es vēlos pateikties referentes kapacitātei, radošajam garam un sadarbības garam. Un norādīju uz aspektu, kas ko var iz, eh, izkontrolēt ar mūsu rīcībā esošajiem iecekļiem, kas attiecas uz stundu skaitu un dienu skaitu, bet es redzu, ka referentei nav izdevies panākt konkrētas idejas formulējumu, tāpēc pagaidām pieņemu viņas eh, versiju, bet uh, pastāv iespējas kaut kur debašu laikā paredzēt kaut ko konkrētāku. Otrkārt, un paldies viņai par iniciatīvu publiskot kontroļu rezultātu. Savukārt par informācijas apmaiņu vēlos pateikties par to, ka komisija mums ir palīdzējusi vienoties ar lemēju iestādēm. Aila Senders kundze, vajadzētu jums pabeigt savu uzstāšanos. Es Es lūkšu šo minūti, kas man e, netika dota citā diskusijā, piešķirt man tagad, lai e, jo mēs runājam par nosūtīšanu, bet no katrā ziņā referentis varēšu izrunāt visus šos jautājumus, tā skaitā tos, kuriem nepiekrītu. Un no manas puses īsumā tas ir viss. Monsieur Zlotovski, la parole est... Zlotovska kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos pateikties. Pateicības vārdiem Kilenins kundzei pār šo ļoti nozīmīgo un grūto kompromisu uzdevumu mobilitātes pakete. Ir būtiski, ka mūsu viedokļi tiek uzklausīti, turklāt viņas doma gājiens krietni pārsniedz transportu un jau iesniedz filozofijā. Mēs pilnībā atbalstām pēdējos priekšlikumus, ar kuriem mēs izslēdzam starptautisko transportu un tranzītu no direktīvas uh, jomas, jo tādā gadījumā mēs varētu izraisīt krīzi transporta tirgu. Turklāt eh, šo, tas dod iespējas mūsu kompānijām konkurēt, bet kopumā vispārējais virziens ir daudz sološs. Es domāju, rīt runājot par šiem jautājumiem, mēs varēsim uh, nonākt pie kompromisa. Tomēr nevar piekrist ļoti stingro pieeju ceļu posma jautājumiem kombinētajās transporta operācijās. Šajā gadījumā ir jāņem vērā, kā notiek transporta organizācija konkrētā valstī, bet jāpatur prātā, ka kabotāža un multimodālais transports ir ar ārkārtīgi pozitīvu devumu apkārtējai videi. Un, ja mēs apgrūtināsim notiekumu ievērošanu, tad tas nevarēs atvieglot mūsu klimata politikas ievērošanu. Tāpat ir jāapzinās, kā šie transporta veidi ir izdevīgi mūsu vietējiem tirgiem. Es ceru, ka Empel komitejas nostāja ar kuru, caur kuru mēs kompromisam netuvojamies, nebūs piemērs, kam sakot, un mēs varēsim nonākt līdz risinājumam, kas ir draudzīgs gan vadītājiem, gan uh, nozarei. Un paldies, un es ceru, ka iekļāvos atvēlētajā laikā. Nākošais runātājs deputāte Bilbao. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es vēlos pateikties. Mērķai Kielonenai par uzstāšanos, un uh, Šeit mēs saskaramies ar jautājumiem un šaubām, ar kurām mēs kā saskaramies ikdienā šo jautājumu sakarā. Kāpēc šaubas? Tāpēc, ka vakar es tikos ar arotbiedrību pārstāvjiem, kuri man norādīja parlamenta grozījumus, konkrēti tie ir darba laikus un atpūtas laiks, un teica, labāk atstājiet kā ir. Ko tas nozīmē? Un varu piekrist referentē daudzās jomās. Pirmkārt, ka ja mums neizdodas, eh, ka mums neizdodas precīzi identificēt problēmas. Otrkārt, Eiropas daudzveidībai ļoti grūti leģislēt eh, vienā paketē, kā tas mums ir piedāvāts, un trešais ir nelāgais ieradums gan politikā, gan Eiropas institūcijās. Pārskatīt un ref, uh, reformēt eh, visu ziņojumus tādu, kādu mēs neesam pareizi piemērojuši pie iepriekšējos. Varu piekrist Georgam Baham, ka būtu labāk izpildīt esošo likumdošanu, labāk eh, nodrošināt kontroli no dalību valstīm. Uh, Un tā tas ir. Mēs esam uzsākoši revīzijas uh, pasākumu visām pakāpēm tā vietā, lai mēs pieprasītu no dalību valstīm piemērot uh, likumdošanu un īstenot pilnīgu kontroli kravas auto. Mums ir šobrīd trīs dažādi uh, eh, leģislatīvi teksti un bloķēšanās, jo mēs mums nebija skaidrs, ka kabatāšas iedziens atšķiras katrā dalībvalstī atkarībā no tās vietas, kur mēs atrodamies. Kāpēc mēs nesam to atrisinājuši? Ko mēs saprotam ar kabatāšu tad, kad šis teksts ir uzrakstīts? Un ar to es gribēju teikt, kā tik tiešām mums ir jāatzīst, ka ir dažādas komplikācijas, jo atbildība neuzņēmās tie, kam to vajadzēja īstenot. Otrkārt, referente mēģina atrast risinājumu eh, visiem jautājumiem, bet ir jārīkojas konsekventi un koherenti attiecībā uz pāriem ziņojumiem, vai tas būtu par kabotāžu vai darba atpūtas laiku. Tālāk mums var būt individuāli viedokļi, taču ir vispārīga vienošanās, ka starptautiskais transports netiek iekļauts šajā leģislatīvajā tekstā. Un tad rodas jautājums, par ko ir runa, ko mēs kontrolēsim, kā tie, kā pārvietojas personas, kā pārvietojas uzņēmumi, kā notiek atgriešanās mājās. Mēs kontrolēsim pārvadātāju, kurš atgriežas mājās, un ja viņš brauc atvaļinājumā, un ar to visu vēlos teikt, ka mēs visi esam šaubu pilni, lai veiktu labu teksta pārskatīšanu. Un visbeidzot, mēs varam piekrist pieciem referents priekšlikumiem, un mums ir vajadzīgi vairāk skaidrojumu attiecībā uz deklarācijām un uz kombinētā transporta jautājumiem kabotēžas ziņā. Mūsu grozījumi attiecas uz no eh, zares tehniskošanu, vienkāršošanu. Mēs Eh, aicinam izveidot Eiropas aģentūru, jo tā ir vienīgā joma, kur eh, šādas aģentūras nav, lai varētu eh, veikt kontroli un piemērot noteikums līdzīgi kā ir dzelzceļā, lai nebūtu jāpārvadā visa šī dokumentācija un domāju, ka digitālie Mm, tahogrāfi var tikt ieviesti daudz īsākā laikā. Katrā ziņā es gribētu virzīties pa šo ceļu. Paldies, paldies eh, deputātei Bilbao. Nākošais runātājs tā esmu es. Kolēģi, dārgā Merja, es kā referente tev vēlos pateikties par tevis pieliktajiem pūliņiem, lai rastu kompromisu tādā dosijē, kas polarizē ne tikai dažādus politiskos viedokļus, bet neslēpsimies visas valstis. Mēs eh, ar lieliem soļiem ejam pretī, eh, soļojam grozījumiem, kas izsvītrotu starptautiskos pārvadājumus no nosūtītajiem strādājošiem, kas ir pilnīgi pretējais tam, kas ir norādīts komisijas gala deklarācijā, kas tika pie iekļauta triloga laikā attiecībā uz direktīvas pārskatīšanu kas ir 96. gada direktīva, tāpēc, kā šeit ir runa par to, kas ir nosūtīšana, tas ir komerciāls akts, ko nodrošina pakalpojums sniedzējs klientam un kas eh, šķērso Eiropas Savienības iekšējo robežu. Citiem vārdiem sakot, eh, pild, starptautiskie krāvu pārvadājumi šeit pilnībā iekļaujas. Ko tas nozīmē, darbie kolēģi? Ja mēs izņemam eh, starptautiskos kravas pārvadājumus no šī leģislatīva teksta, tad tā būtu ļoti nopietna kļūda un tās būtu ļoti smags trieciens Eiropai. Mēs nevaram izturēties pret transporta strādājošiem kā pret uh, otršķirīgiem. Mēs nedrīkstam aizmirst, to, kā par vienlīdzīgu vienādu darbu pienākas vienlīdzīgs atalkojums. Pretējā gadījumā mēs izveidosim otrās šķir strādājošos ar mazāk tiesībām, mazāk atzīšanas nekā pārējiem, un šeit jau sākas džungļi. Savukārt citi varēs berzēt rokas un teikt, lūk, redziet, kas ir Eiropa. Nē, Eiropa nav tas. Es uzskatu, ka šodien Eiropa transportā strādājošie, ka tiem ir jātiek aizsargātiem tieši tāpat kā pāriem Eiropas strādājošajiem. Un tā nav e, Eiropa, kur mēs varam izvēlēties ēdienus kā kartē. Nē, mums ir jātiecas pēc nivelēšanas uz augšu. Un šim nolūkam mums ir jārunā par vainu Eiropu ar harmonizāciju virzienā uz augšu vai Eiropu, kas liberalizē un neņem vērā strādājošo intereses. Ik viens var izdarīt savu izvēli, bet sekas nebūs vienas un tās pašas. Tā tad. Esmu sagatavojis grozījumu, jo Bilbao kundze jūs pareizi norādījāt. Sociālā dempinga inde ir sociālās Eiropas Inda ir kontrols trūkums. Ir vajadzīga Eiropas kontrolas aģentūra un nav normāli kāds autopārvadājumos tādas nav. Otrakārt. Ir jābūt maksimāli atvērtām kontrolas listēm, lai dalībvalstis pēc saviem ieskatiem varētu pievienot uh, Eh, punktus, bet tādām ir jābūt. Treškārt, es neuzskaitīšu pilnīgi visus prezentētos grozījumus kopš mēs strādājam pie šīs mobilitātes paketes. Daudzi no jums ir teikuši un atkārtojuši vienu un to pašu uzklausījuši arotbiedrības uh, eh, autovadītājus. Kur, ko viņi saka? Viņi saka, mēs esam reducēti uh, uz modernas verdzības un eksploatācijas apstākļiem un, un eh, pret šādām parādībām mobil, sociālās mobilitātes pakete ir jāvēršas nesaudzīgi, jo pretējā gadījumā tās būtu Eiropas projekta beigas, un tas nav tas, ko vēlamies mēs, un nedrīkst pieļaut šīs parādības, lai mums nav jāsūdzās. Sarno Tūkundze. Paldies, priekšsēdētāji, es nebūtu nenoliedzu referentes Kilonenes vēlmi rast kompromisus, tā, ņemot vērā visas politiskās sensibilitātes, visas izņemot nacionāļus, jo es saprotu, ka viņas mīlestība nesniedz līdz manī, bet tas nekas problēma nav tur, kā jau visos problemātiskajos aspektos ceļu paketē. Jēdziens ar nosūtītajiem strādājošiem ir saistāms ar nacionālo piedarību un, un ne politisko turklāt Tās pierāda to, ka eh, lepnā Eirope istu un nevis Eiropiešu ideoloģija, kura jau 20 gadus vēlas paplašināt savu impēriju, šo eh, neņem vērā šo realitāti. Šie kompromisi un grozījumi neatrisina pamat jautājumu. Kāpēc eh, šofēra darbs atkarībā no viņa izcelsmes valsts tiktu mazāks, mazāk atmaksāts, tāpēc, ka viņa nodarbināšana dot iespēju darba devējiem iekasēt lielāku peļņu, un tā peļņa ir tik liela, ka viņi apzinās, kā patiesībā ir runa par lielu netaisnību, taču taisnība ir tāda, kā Šobrīd tiek dot iespēja eksploatēt dažu valstu strādājošos uz citu rēķinu, pārējais ir sekundārs. Mēs izlaižam no redzes loka būtiskāko, eh, un šeit nav runa par atsevišķu grozījumu vai kompromisu kompli, kompilāciju, kas mainīs lietas būtību. Ir jālikvidē nosūtītais darbs, jo, jo ja tas netiks paveikts, tad šī parādība tiks asimilēta eksploatācijai. Un tāpēc mūsu atbildība, tā skaitā nacionāļu atbildība, ja mēs esam novēro, novērsušies no Eiropas teistu projekta, tad tas ir tāpēc, ka tas nav savietojams ar vistrūcīgāko strādājošo uh, eh, cieņu, vai viņi tiktu eksploatēti, vai viņi būtu bezdarbnieki. Paldies, deputāte Arnotū. Un nākošais runātājs. Bienvenue dans notre commission. Deputāte de la, Labājova. Jā, paldies. Es esmu referente nodarbinātības komitejā par šo jautājumu. Mēs nesen pieņēmām atzinumu un jāsaka, man tas viss radīja lielu vilšanos. Nu, mēs tomēr cenšamies savest šo situāciju kārtībā. Par spīti tam, kas notika manā komitejā, uh, Man bija prieks dzirdēt, ka TRAN komitejas deputāti daudz labāk pārzien šo nozari un pauž viedokļus, kas atbilst šai realitātei. Nesen kopā uh, ar uh, TRAN komitejas referentiem apspriedām šo jautājumu, un es vēlos pateikties Kilonens kundzei par uh, Uh, veikumu un sasniegtajiem kompromisiem. Cerams, ka tie tiks arī atbalstīti, nekā Emplu komitejā tas notika. Tātad, ko ierosina nodarbinātības komiteja tranzīts jau nav darbinieku nosūtīšana tranzītu valstī, jo preces netiek neiekrauts, neizkrautas bet atsevišķas dalību valstis jau cenšas regulēt tranzītu un tādēļ ir skaidri jānorāda, ka no leks speciāls tiek izkļa, iz, izslēgts tranzīts. Tālāk kabotāža. Tā ir jāregulē, jo šeit ir tieša konkurence dalībās teritorijā starp starptautiskiem un vietējiem pārvadājumiem. Un tas bija mans uh, kompromisa ierosinājums. Tātad uh, uh, šie um, uh, noteikumi par nosūtīšanu ir jāizslēdz, to es skaidri norādu savā atzinumā no darbinātības komitejā. Lai, protams, apzinos, ka jebkurš kompromiss būs sarežģīts, jo norū, norīkošanas uh, Um, normas uh, ir paredzētas stabilākiem sektoriem, piemēram, uh, celtniecībai, un tās nevar šīs normas attiecināt uz uh, auto vadītājiem. Mēs jau saskaramies ar nesamērīgi lieliem sodiem, un, piemēram, Eiropas Savienības tiesa izskatīja lietu, vēl pagājuši nedēļu par to, ka nosūtītam darbiniekam ir tagad uzlikts 8000 eiro sots tikai par to, ka nebija Austrijā dokumentu sagatavot vācu valodā. Un no jūnija šie noteikumi kļūst vēl sarežģītāk, piemēram, darba samaksas valstās uz uh, kolektīviem uh, līgumiem un uh, pakalpojumu sniegšanu. Uh, un līdz ar to ikdienas darbs uh, vispār kļūs neiespējams. Šādā situācijā komisija ierosina skaitīt dienas. Manuprāt, šāds risinājums vienkārši nedarbosies, un šeit radīsies tikai vēl lielākas problēmas, un patiesībā problēmas varbūt tiks maskētas. Un uh, šeit radīsies atkal priekšrocības vieniem un uh, Um, neizdevīgāka situācija citiem. Un komisijas priešlikums balstījās uz veco direktīvu, nevis uz jaunām normām, kas tagad ir spēkā, un neviens nav atbilstoši izvērtējis, kā tas viss ietekmēs transporta nozari. Un mums, uh, mēs nevaram pieņemt lēmums, ja mēs nezinām, kāda būs to reālā ietekme. Un visbeidzot, uh, tie, kas veda sarunas par darbinieku nosūtīšanas direktīvu, noteikti atceras, viņiem tas būtu jādara. Bija panākt skaidra vienošanās, uh, jo tieši ar šādu nosacījumu daudz piekrita direktīvas pārskatīšanai, ja specifiski noteikumi tiks izstrādāti attiecībā uz transportu nozari. Un tagad es jūs aicinu šo vienošanos uh, izpildīt un uh, neizveidot šo leks speciālis par uh, jaunu darbinieku nosūtīšanas direktīvas variantu. Paldies, tagad vārds Rikē kungam. Paldies priekšsādātāji, centīšos izteikties īsi. Neiedziļināšos detaļās, tikai gribu norādīt, ka Eh, šajā dosjē un saistība ar kabotāžu nu, rāda domstarpības starp dalību valstīm, kur ir attīstīta sociālā likumdošana un citām, jo tieši tas ir tas mainīgais lielums, kas ietekmē mm, konkurētspēju un šie, šies nostājas kļūst nesamierināmas nu, austrumu valstis ir tiešām mobilizējušās un daudzi deputāti no šiem valstīm arī uzstājās. Protams, šie abi uh, ab, abi viedokļi nu, ir atzīst, ka ja šī starptautiskie pārvadājumi netiks regulēti, tad sagraus tiks transporta sektors valstīs, kur ir attīstīta sociālā aizsardzība. Nu, mēs varam censties, kā tas tika darīts citos dosjē, kas ietilpšai pakotnē vienoties par saprātīgiem risinājumiem. Referents kundze varbūt. būt vajadzētu izslēgt starptautiskos pārvadājumus no kabotāžas pārvadājumiem. Varbūt, ka tad tas varētu būt kompromiss. Nu, varbūt, ka tas varētu kaut kā mums palīdzēt tomēr vienoties un nobalstot, un tādu mēs varētu virzīt uz priekšu šo jautājumu un, teiksim, šie kabotāžas panti un delī kungs, eh, jūs ziņojums bija ļoti interesants bet nu, tas viss šeit nav tik nevainīgi. Nu, var tad, jo ir tā, ka šīs uh, kravas automašīnas neatgriežas izcelsmes valstī, bet paliek uz vietas un veic kabotāžas pārvadājumus. Un es gribu teikt, ka manā valstī arī cieša uh, cieši vietējie strādājošie, tā tad bija uh, stāvvietas, kas bija pilnas ar uh, poļu krāvas mašīnām, un tad šoferi, kur it kā nevarēja braukt, uh, izmantoja citus transporta līdzekļus. Nu, katrā ziņā uh, Mums ir jāsaprot, ka šajā dosē ir saiknes starp kabotā, ar kabotāžu un ar uh, nosūtītiem darbiniekiem, un ja mēs uh, Eh, uzstāsim uz tādiem galējiem viedokļiem, tad vienošanos panākt mums neizdosies. Tādēļ mums būtu jācenšas rast tomēr līdzsvarots risinājums un nevajag vienkārši tā debatēt eh, tukši bez nekāda rezultāta. Paldies! Tagad es ļoti eh, rūpīgi raudzīšos uz to, lai tiek ievērots uzstāšanās laiks sāka Priekšsēdētāji mums vēl jāizskata divi jautājumi un katram ne vairāk kā divas minūtes. Papardēls kundze, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos uh, pateikties visiem kolēģiem, kuri strādā pie šā ziņojuma un pie citiem ziņojumiem mobilitātes pakotnē. Es gribētu tā godīgi jautāt kolēģiem transporta komiteja. Es vienmēr esmu iestājusies par principu vienāda samaksa par vienādu darbu, bet ko darīt, teiksim, ja ir kā eh, strādājošie Francijas vai eh, Vācijas uzņēmumā, uh, un viņi saņem minimālo algu Francijā vai pat Rumānijā, ja ir pastkastītes uzņēmums, bet tai pašā laikā franču autovadītājs, kas strādā citā valstī, par to pašu darbu saņem daudz lielāku samaksu. Tālāk par uh, nosūtītiem darbiniekiem. 24. aprīļa saņēmu informāciju, ka vairākums ir pret transporta nozars iekļaušanu šai direktīvā. Tas, manuprāt, ir labākais, godīgākais risinājums. Startautisko pārvadājumu iekļaušana nosūtīto darbinieku direktīvā būtu rupja kļūda, tas novestu pie kropļājumiem transporta pārvadājumu tirgu Eiropas Savienībā. Un šāda iekļaušana arī būtu pretrunā ar vienlīdzības principu vienotā tirgu. Ko eh, pastāv attīstītāks valsts, mazāk attīstītas valstis, tātad austruma rietumi. Nav godīgi, ka austrumu valstu uzņēmumiem tiek uzliekts lielāks sloks nekā citiem. Tas novedīs pie tā, ka uzņēmumi bankrotēs, tiks zaudētas darba vietas, jo uh, Um, auto uh, vadītājiem austrum un centrāla Eiropā būs jārēķina algas katrai uh, valstī, atsevišķi katrai valstī, ko šie auto vadītāji šķērsos. Jūs varat iedomāties, cik absurda šī situācija būs un vai tad vēl pastāvēs sociālā tirgus ekonomika Eiropas Savienībā. Un vēl pēdējais. Eiropas ceļu transporta aģentūras izveide ir ļoti būtiska un ir ļoti svarīgi arī, lai tiktu ievērota uh, pastāvošā likumdošana. Madame Lukašinska. Lukašinskas kundzē vārds. Dziękuję. E, dziękuję bardzo, e, panie przewodniczący. Paldies. Vēlos pievienoties tiem, kuri slavēja Mirju un viņa sveikumu. Diemžēl runātāji ir atslēdzies mikrofons, lūdzu to ieslēgt vēlreiz. Vēlreiz paldies priekšsēdētāji, tātad gribu vēlreiz uzslavēt Mirju par centieniem rast kompromisu, par to, ka viņa vadās no veselā saprāta un ka ir jāatbalsta uzņēmumi, jādomā par darba vietām un jāpā, jāpiedāvā tādi risinājumi, ko var praksē arī īstenot. Rikē kungs teica, ka mums nevajadzētu tā pārāk pieturēties pie savas nostājas un būt nepiekāpīgiem, bet tad es nesaprotu, kādēļ es no Francijas delegācijas saņēmu viedokli, eh, vēstuli, kurā bija teikts, ka viņi uzstāj uz savu viedokli un nepiekāpsies šajā gadījumā. Tā tad eh, tas nevedina uz kompromisiem. Es piekrītu tiem, kuri uzskata, ka starptautiskie pārvadājumi būtu izslēdzami no nosūtīto darbinieku direktīvas tālāk. Ja, piemēram, celtnieks vai medicīnas māsa dodas uz Vāciju strādāt, tad situācija ir pilnīgi atšķirīga no tādas situācijas, kad autovadītājs dažu dienu laikā izbrauc cauri vairākām Eiropas Savienības dalību valstīm. Kā viņš var šos dokumentus visus aizpildīt un sagatavot? Uh, piemēram, braucot cauri Beļģijai, viņš saņems atalgojumu pēc Beļģijas likumiem. Nu, mums ir jābūt saprātīgiem, jo runa ir ne tikai par eh, to, ka eh, nu, par mums varētu smieties šādā gadījumā, ja mēs pieņemsim šādus, eh, šādus normas, bet nu, normām ir jābūt reāli izpildāmām. Mums ir jāatsakās no barjerām, jālikvidē barjeras, jāievieš elektroniskie dokumenti. Un uh, Ir uh, priekšlikumi, ko es atbalstu, par kuriem es balsošu, bet es tomēr vēlētos, lai mēs visi uh, uztvērtu šo mobilitātes pakotni ne tikai uh, no tāda viedokļa, kā pasargāt savus vadītājus no konkurences. Es saprotu, ka Makrona kungs vēlas aizsargāt transporta nozaru, Merkels kungs vēlas to darīt, bet ir uh, jādomā par to, kā veicināt šīs nozars attīstību, lai rastos jaunas darba vietas, lai varētu piegādāt preces un lai uh, cenas no tā nepaukstinātos. Tagad vārds uh, uh Ulfkaps kundzei vārds. Paldies! Jānis uh, Nilsēns strādājošai komitejā ir veicis lielisku darbu, un es uh, gribu norādīt, ka būtu jātiecina nosūtīto darbinieku regulējums arī uz uh, auto pārvadājumu nozari, arī uz starptautiskiem pārvadājumiem, tā domāja Jens Nilsens, un mums nevajadzētu tikai pazemināt standārts, bet gluži otrādi tos paaugstināt. Un nedrīkst ignorēt arī nodarbinātības komitejas viedokli, jo tas varētu novest tikai vēl pie uh, papildus uh, konfliktiem. Runājot par darbinieku nosūtīšanu, mums bija dalītā kompetence ar um, nodarbinātības komiteju. Mums ir jāmeklē labi risinājumi. Mēs nevaram pieļaut to, ka cilvēki tiek eksploatēti un ka. Uh, Viņiem ir jāstrādā sliktos apstākļos, tālu no ģimenēm. Mums ir nepieciešams skaidrs regulējums kabotāžai, tālāk arī attiecībā uz 48 uh, stundām. Mums ir jārada droši darba apstākļi uh, kravas auto vadītājiem. Un, uh, ja ja nebūs šis 48 stundu ierobežojums un ja nebūs no, norīkojuma norma spēkā, tad kā mēs vispār atrisināsim šo jautājumu Eiropā. Un tagad vārds eh, Gombačeva kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms sākšu ar joku ja auto vadītājiem ik pēc trim nedēļām būs jāatgriežas mājās, kādēļ mēs nenobalsosim par tādiem pašiem noteikumiem attiecībā uz mūsu asistentiem šeit parlamentā. Arī viņiem varbūt būtu jādod iespēja ik pēc trim nedēļām tikties ar ģimeni un draugiem. Un tagad nopietni. Es Esmu atbildīgs par direktīvu par autobusu pārvadājumiem sociālistu un demokrātu grupā. Eiropas komisija šai gadījumā vēlas atļaut kabotāžas pārvadājumus un pilnīgi e, liberalizēt noteikumus, pārkāpjot visas robežas. Es gribētu jautāt, kādēļ tad mēs, piemēram, esam pret liberalizāciju smagajiem e, kravas transporta līdzekļiem, bet par liberalizāciju attiecībā uz autobusiem. Tātad attiecībā uz kravas transportu tas it kā ir slikti, bet attiecībā uz autobusiem tas pats ir labi. Nu, es piedāvāju atbildi, varbūt vienkārši tādēļ, ka šie uh, kravas transporta uzņēmumi pārsvarā eh, ir eh, no Austrum un Centrāla Eiropas valstīm, bet uh, autobusu pārvadājumu uzņēmumu pārsvarā pārstāv Rietuma Eiropu, un tādēļ arī šāda pieeja. Un mērķis, protams, ir tāds, ka centrāla un austrum Eiropas uzņēmumi ir jānovēd līdz bankrotām, viņu darbiniekiem jāpārceļas uz Rietumu Eiropu. Un ja šie uzņēmumi nepār, nepiedzīvos bankrotu, tad te, tiem būs jāreģistrēs Rietuma Eiropā. Un tas nozīmē, ka sociālie maksājumi tiks iemaksāti Rietum Eiropas fondos, nevis Austrum Eiropas fondos. Un, nu, varu tikai jūs uzslavēt par šāda veida solidaritāti, bet vai tā vispār ir solidaritāte vai alkatība patiesībā? Paldies! Koha kungam vārds. Es priecājos par to, ka uh, referenti iestājas par vienkāršākām un efektīvākām kontrolēm uz uh, ceļiem. Mēs tomēr nedrīkstam zaudēt eh, no uzmanības svarīgāko. Tātad mums ir jāizveido šī sistēma tāda, lai kontrols būtu iespējamas, lai nodrošinātu godīgu konkurenci un ne, nevajadzētu uzlikt pārāk lielu slogu godīgiem uzņēmumiem, lai it kā vērstos pret melnajām avīm. Un ir arī nepieciešams nodrošināt godīgu konkurenci ar vietējiem uzņēmiem un, un no pirmās dienas piemērot nosūtīto darbinieku direktīvu, runājot par uh, starptautiskiem pārvadājumiem, rosinu strādāt pie reāla kompromisa. Tātad vai Eh, nevar būt, teiksim, eh, būtu jārod eh, kaut kas vidējs starp piemērošanu no pirmās dienas vai no divām nedēļām vai vispār nepiemērošanas attiecībā uz šo nosūtīto darbinieku direktīvu starptautiskos pārvadājumos. Tā tad būtu kaut kas jāmaina, lai starptautiskais transports pēc piecām kumulatīvām dienām iekļautu aptvērumā un, teiksim, uh, Eh, desmit stundas būtu uzskatāms par pilnu dienu, piecas par pusdienu un tāpat, lai tiktu iekļauts arī atpūtas laiks šajos aprēķinos. Un tā tad, lai tas tiešām būtu reāls kompromiss rezultātā. Paldies tagad vārds Ertuga kungam. Liels paldies! Īpaši pateicība Dīteram Koham, kurš uh, fo formulēja tādu reālu kompromisu, un arī citi kolēģi norādīja, ka kompromiss ir nepieciešams. Ja mēs runājam par uh, darbinieku nosūtīšanu, tad mums jābūt godīgiem. Ir šobrīd tāda situācija izveidojusies uz autoceļiem, uh, jo pašreizējie tiesību akti Eh, ir tādi, ka savulaik bija tik daudz robu likumdošanā, ka daudzi uzņēmumi tieši izmantoja šos likumdošanas uh, robus, un tieši tādēļ auto stāvvietas ir pārpildītas, un uh, auto vadītāji nedēļām ilgi uh, pavada tālu, laiku tālu no mājām. Un uh, komisija eh, nu, cenšas eh, arī ne, nu, nepakļauties dalību valstīm un visiem līdzekļiem saglabāt pašreizējo situāciju. Es uzskatu, ka šāda pieeja ir nepareiza. Mums ir pārāk eh, nevienlīdzīgas un nepietiekamas iespējas īstenot normas. Katrs rīkojas atsevišķi Un es gribu teikt, ka manas grupas vairākuma viedoklis ir tāds, ka nav pieļaujams, ka starptautiskie pārvadājumi pilnīgi ir izslēgts no nosūtīto darbinieku direktīvas. Nu, protams, var mēģināt minēt dažādus um, pamatojumus, bet, nu, teiksim, uh, Eh, kā dalība valsts vispār eh, var kontrolēt eh, transporta līdzekli, kurš ir tikai reģistrēts šajā dalība valstī, pēc tam 36 dienas braukā pa visu Eiropu. Un tas vienkārši nav iespējams. Uh, Un, kā teica Dīters Koks, mums ir jārod tāds kā vidusceļš šai jautājumā, un mums ir jāzina, kādas konkrēti ir problēmas, un tad ir tās arī jārisina. Paldies. Paldies Ertuka kungam, tagad Teličus. Teliškas kungs. Es sākšu ar ieteikumu uzreiz attiecināt uz visiem divas minūtes, jo tad mēs tā neievilktu šo laiku. Tas mans pirmais komentārs, bet nu tā pēc būtības. Nu, es baidos, ka dažas no tādām ekstrēmām pozīcijām par dažiem no šiem tas jāatstās nopietni ietekmi ne tikai transporta nozarē, bet uh, priekšstādātāji vai arī uzklausties, ko es te saku. Mēs, jūs te galēkojat tagad? Es domāju, ka mēs runājam par tādu delikātu jautājumu. Varbūt, ka tad mēs varētu cienīt viens otru. Tas nebija garlaicīgi, bet es kā sieviete varu darīt divas lietas vienlaicīgi. Nu, labi, tad, ja jūs no paša sākuma būtu piemērojis divu minūšu limitu, tad, tad, tad uh, jums nenāktos arī eh, mētāties apkārt. Labi, jāskatās, kādas tad būs sekas tam, ja mēs ieņemsim tādu ekstremālu nostāju. Ne, te nav runa starp konkurences starp kādām mūsu komitejām vai sociālo tiesību neievērošanu. Jautājums tāds, ka ja mēs piemērosim nodarbinātības komitejas eh, atzinumu, tas ne tikai atstās eh, priesmīgi ietekmi uz transporta eh, nozari, bet šie uzņēmumi taču apkalpo mūsu pakalpojums, mūsu nozars un tā tālāk. Uh, Vai kāds padomājis par ietekmi, ko mēs piedzīvot šādā gadījumā? Tas mans pirmais komentārs. Otrs komentārs. Un aicinu jūs atgriezties pie tā, kas tad ir te eh, priekšstādētāji, pārējie kolēģi. Kāda ir problēmas sakne? Ar ko tad mēs sākām? Un problēmas sakne bija kabotāža. Ka kabotāža grauja tirgus, un tam es pilnībā piekrītu. Jo jā, Dažas no kompānijām es tam nenošķiru - lielas, mazas, austrumu, rietumu kompānijas. Un mēs tagad tikai turpinām šķelties Eiropas Savienībā, ja mēs paņemam šādu nostāju. Bet uh, lieta tāda, ka tas ir tiešām pamatots jautājums, lai kas arī noteikti dažās dalību valstīs kabatāžu tās problēmas sāk nevis starptautiskie transporta pārdevi, nevis tranzīts, bet kabatāžu. Un tas ir fakts. Tā kā mēs te varam iekļaut starptautisko transportu vai trans, tranzītu, tas ir tikai sākums citās nozarēs būs līdzīgas sekas, un līdz ar to mēs patiesībā sagrausim iekšējo tirgu. Tā kā te mums nevajadzētu iekļaut tranzītu un sabiedriskos pārvadājumus. Mums šeit jābūt uh, godīgiem, kas attiecas uz kabatāžu, uz paskastīšu kompānijām, uz visu to, kas grauj konkurenci un iekšējo tirgu. Te mums jābūt uh, stingriem. Padomāsim par sakām, kāds dažs no mūsu priekšlikumiem varētu atstāt, un mēs būsim par to atbildīgi. Un pēc tam drīz jau piedzīvosim konkrētas sakas. Paldies, Tāņģiskas kungs. Nu, vārds tad, tad nākamajai kolēģi. Nu, jā. Uh, turpināšu kolēģa teikto. Jā, tiešām ietekme ir ļoti smaga uz uzņēmumiem, uz strādājošiem. Un tiešām ir jā jāpieliek uh, punkts šādai mežonīgai konkurencē starp uh, strādājošiem. Šāda situācija ir absolūti nepieņemama, kā jūs to teicāt. Uh, priekšstādātājs kundze, tas grauj Eiropas solidaritāti. Un problēma ir nosūtītie darbinieki. To nevar izslēgt no debatēm, tā tad nevar izslēgt uh, autopārvadātājus. Uh, Un uh, jāsaka, ka transporta nozarē ir uh, uh, protesta akcijas sākušās, ir runa par darba nosacījumiem, par algām un par citiem jautājumiem. To mēs redzam Francijas dzelzceļā, Air France un citviet. Un mēs, manuprāt, nevaram prasīt, lai situācija būtu sliktāka, uh, Uh, strādājošajiem autopārvadājumos. Tātad par vienādu darba apjomu jānodrošina vienāds atalgojums un nosūtīto darbinieku statusa uh, Uh, piemērošana starptautiskiem pārvadājumiem būtu jāso, jānosaka no pirmās dienas, stingri noteikumi jānosaka kabotāžai un jāveic stingra kontroli arī uz ceļiem. Es tiešām ceru, ka saru uh, diskusijas par šo ziņojumu ies tieši pa šādu ceļu. Paldies! Tagad es vēršos pie komisijas, Liežo kungs, vārds jums. Uh, it īpaši par uh, nosūtīto darbinieku stādaļu. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, tas ir noteikti viens no sarežģītākajiem, man ir pats sarežģītākais tiesību akts visā šajā pakotnē. Tāpat ir ļoti delegāts. Delikāts, eh, jo trīs laiba valstīs ir nacionāls normas par minimālajām darba algām starptautiskā transporta jomā. Nu, viens elements, kas izkristalizējas šajā diskusijā, tāds, ka ir nepieciešami skaidri un pielāgoti spēles noteikumus sausiem transportam, tā kā mums tomēr noteikti ir nepieciešams šis slavenais laiks speciāls. Par lietas būtību atgādināšu jums eh, komisijas priekšlikumu, vismaz ir skaidrs, un par to mēs šķiet esam viensprātis, ka kabotāža un transīts ir problēma, problēma jautājumi. Kabotāžas eh, jomā komisija ierosina, ka um, minimāla alga nosūtīšanas normas būs spēkā no pirmās uh, dienas. Savukārt par, transpo, par tranzītu runājot, nu, te, mm, es domāju, ka nosūtīšanas normas uz tranzītu nav attiecināmas, bet uh, starptautiskie pārvadājumi ir sarežģīti, jo un atgādināšu, kāda ir komisijas nostāja. Principiālā nostāja. Mēs neuzskatām un nevaram atbalstīt uh, kompromisu, kurš izslēgtu uh, nosodīšanas normu attiecināšanu uz starptautisko transportu. Var jums pavēstīt, ka tas arī nebūs, nekalpos par pamatu kompromisam uh, padomēs ar dalību valstīm. Tāpat laikā mums ir nepieciešama līdzsvarota pieeja. Tāpēc uzskatām, ka minimālo algu un nevajadzētu iekļaut nosodīšanas normās uh, tādā, ja ieguvumi vadītājiem konkurences kontekstā būtu visai marģināli, salīdzinot ar iespējamu administīvo slogu. Nu, un, un tāds arī komisijas priekšlikuma pamatojums. Un, un eh, trīs dienu slieksnis. Pēc trim dienām tas stājas spēkā minimālā alga. Vai ar to pietiek? Varbūt, ka šim slieksnim jābūt augstākam. Varbūt uh, nostāja jāmaina. Nu, pat labāk mēs esam atvērti noskaņot attiecībā uz iespējamiem risinājumiem bet no kā varam atkārtot to, ka mēs nevaram atbalstīt eh, to, ka nu, izslēgšana, net, tātad eh, nosūtīšana netika attiecināta starptautisko transportu. Pavisam īsti par administratīvajām prasībām. Tad mēs nepiekrītam tam, ka administratīvo prasību sarakstiem būtu atvērtam sarakstam, kad, nu, lai valsts pašas to varētu regulēt. Uh, Jau tagad redzam, ka dažās dalību valstīs tiek piemērotas noteikts prasības par eh, tātad, nosūtīšanu. Dalību valsts arī pieprasa iecelt pārstāvi. Un ja mēs pieļausim to, ka šāda atšķirīga, daudzveidīga pieeja prasībām būs spēkā, un tad eh, iekšējiem tirgumam būs jāpieliek punkts, tā kā mums ir nepieciešams slēgts administratīvu prasību saraksts. Nu, tas bija svarīgākais, ko vēlējos eh, šeit arī izcelt. Paldies! Paldies, Liežvā kungs, Kilonins kundze. Jums kā referentei tagad atkal vārds. Thank you, chair. Thanks, lady. Paldies, priekšstādā dāmas un kungi. Man lai šeit ir uh, prieks uh, dzirdēt, uh, cik svarīgs ir šis dosie, cik daudz tie ir emociju. Un kaut kā man radies iespējas, ka lai ko mēs arī darītu. Nu, visam būs eh, beigas un planēta ies bojā. Nu, ejiet pa labi vai pa kreisi, tik un tā būs ziepes. Bet es tev darbu turpināšu, turpināšu strādāt ar savu komandu, man ir teicama lieliska komanda. Turpināšu starpību ēnu referentiem un mēģināsim rast to risinājumu. Tādu risinājumu, kas uh, varētu ļaut mums visiem mūžīgi mūžos dzīvot eh, laimīgā kopībā un, un, un, eh, un neiet eh, bojā. Mēģināšu rast tādu risinājumu, kur mēs visi kopīgi, kopīgi dzīvojam mūžīgi mūžos vienlīdz nelaimīgi. Paldies! Paldies. Kīlonenes kundze, paldies par šo ļoti pozitīvo. Uh, piezīme par laimi. Es ceru, ka tā būs gan individuāla, gan kolektīva. Balsojums ir paredzēts 4. Eh, jūnijā pulksten 16. un mēs varam turpināt skatīt mūsu darba kārtību pār kabotāžu ziņojumu un vārds mūsu referentam Izmailam Ertugam. Paldies, priekšstādātāji, kolēģi, kolēģis. Kā jūs visi ziniet, tā Nu, tad viens neuzlēns, diemžēl, mums ir atstājis, un man viņš ir jā, jāpaņem viņa pilnvaras. Eh, bet, nu, turpināšu darboties tāpat garā, kā, kā viens to ir iesācis. Par organizatorisko procesu daži teikumi varbūt eh, rīta. Mums būs eh, tāda pēdējā iespējamā ēna referenta sanāksme, un kopš otrās sanāksmes es esmu bijis tad referents, un kopā ar kolēģiem un kolēģiem tad nu mēģinu tad, tad visu to pabeigt. Nu, man jāsaka liels paldies par konstruktīvo sadarbību visiem, visiem maniem ēnu referentiem. Tā ļoti noderīga bija viņa asistence. Un tāds īsts pārskats par tiem, kas nebija klāt. Nu, te izskatās, ka zaļie iespējams ir vienīgā frakcija, ka, kam tiešām ir vienota pozīcija. Tas arī ļoti noderīgi. Otrajā ēnu referents sanāksmē manā vadībā mēs pieskārāmies tādam jautājumam kā īstenošana. Un eh, tur eh, izstrādājām kompromisus. Un eh, no atsevišķām frakcijām saņemam arī piekrišanu. Te, trešajā referentu sanāksmē bija runa par tās augtajām paskastīšu firmām, un tur arī panācām labus kompromisus, kas ļaus mums nākotnē efektīvi cīnīties pret šīm paskastīšu sanāksmēm. Ceturtajā referentu sanāksmē runājām par tās augtajiem vieglajiem komerciālajiem transporta līdzekļiem viņa atbilstību četriem tirgus piekļuvas kritērijiem, un tur, manuprāt, arī mēs esam izstrādājuši labus risinājumus ar mūsu sekretariātā palīdzību. Nu, piektajā pagaidām pēdējā sanāksmē, kā es jau pieminēju, tā notiks tad rīt, attiecībā uz kabatāžas regulējumu. To tad tur skatīsim, un arī par atbildību. Nu, var sniegt vienu pārskatu par līdz šim sagatavotiem kompromisiem, par īstenošanu runājot, par tātad kontrolas pasākumiem 18. aprīlī par to runājam. Nu, saturiski tā, ka informācija kontrolas iestādēm EDF failā ir iekļauta un tā ir piekļuva reālajā laikā, nu tāds ir uzstādījums, lai dalībās tu reģistri būtu teiktu harmonizēti. Un lai mums būtu plašāk piekļuva informācija kontrolas iestādēm. Un, ne, eh, kas attiec kontrolas eh, personālu, tam jānotiek reālajā laikā. Sadarbības starp eh, dalību valstīm ir jāuzlabo. Šai starpībai jābūt eh, vieglākai, vienkāršākai. Arī caur to, ka būs īsāki termiņi, tiks ieviest īsāki termiņi, kad, nu, piemēram, vienā, vienā dalību valstī ienāks kāds, kāda prasība, kas tiek adresēta citā dalību valstī, nu, tad uh, atbilst termiņiem jābūt nevis kā komisijas priekšlikumā eh, desmit dienlaikā, bet piec dienlaikā. Nu, mehānisms ir viena dalība valsts eh, izvairās no sadarbības, tad šādā gadījumā mēs eh, piedāvājam, ka komisija ir iespēja šādos ekstrēmos gadījumos uzsākt pārkāpumu procedūru pret attiecību dalību valsti. Un tad mēs tam noformējam tā, kā mēģi teikt, oh, necessary measures angliski, var veikt visu nepieciešamos pasākumus, lai, lai, lai, uh, nu, tas tā uzlabotos. Tāpat arī jāuzlabo sadarbības starp kontrolas iestādēm, esam to paredzējuši. Tāpat ir, piemēram, kopēja apmācības pasākumu un tā tālāk. Tālāk par tā tēma kā digitalizācija. ECMR, tātad uh, elektroniskās uh, pavadzīmes, kā arī viedie tako, takogrāfi. Nu, šīs elektroniskās eh, pavadzījums ECMS eh, viedē takogrāfa e un takogrāfa mm, vismaz starptautiskos pārādājumus obligāti jāizmanto tahogrāfi, un arī elektroniskās pavadzīmes eh, ir jāatzīst visām dalībvalstīm. Tas ir ļoti svarīgi. Un tas ir jāskato pirms uh, mašīna izbrauc no, no garāžas, tā teikt. Un tāpat, lai valstīm jāuzliek eh, saistības kontrolēt, kāds viss tiek īstenots. Tik tālu par īstenošanu un kontrolēm. Tālāk par paskastīšu firmām. Arī iepazīstināšu jūs ar mūsu tad, tad, eh, kompromisa jā, iespējamo piedāvājumu. Ir jābūt tādiem vieniem visiem eh, dokumentiem elektroniski un tiem jābūt elektroniski izkontrolējumiem. Tālāk sociālās apdrošināšanas dokumentiem jābūt eh, eh, uz vietas eh, uzņēmumā, un arī tur jādod iespēja tiem piekļūt elektroniski. Tālāk uzņēmējiem operatīvajā centrā, šis centram jāatrodas tajā valstī, kur viņi ir reģistrēti. Un tālāk uzņēmējiem tāpat ir nepieciešams sagatavot proporcionālu stāvvietu skaitu vai vismaz ilgstošu jānodrošina piekļuvu šādām stāvvietām. Un tad uh, Tas viss arī kolēģiem no tautas partijas un PCR. Uh, Jādod iespēju arī uh, izīrēt šādas uh, stāvvietas. Pārkāpumi vai kabatāža un nosūtīšana, ja ir atkārtoti pārkāpumi, tad uh, uzņēmums zaudē labu reputāciju, tas var gudri repjūt, un līdz ar to var šķirties no kopienas licences. Un tālāk par uh, nākamo bloku, kā es sacīju, uh, vieglie komerci transporta līdzekļi un piekļuvu tirgumu šiem transporta līdzekļiem. Nu, šeit ir viens jautājums, pie kā būs jāpiestrādā. Tur pastāv divas opcijas, divas alternatīvas, kuras vismaz es kā referents piedāvāšu. Tad vai nu priekšlikums visus CV zem 3,2 tonnām iekļaut, vai arī otrs priekšlikums. Um, starp 2,4 līdz 3,5 eh, tonām. Tātad eh, šeit 2,3 līdz 3,5 nav, nav tik tālajošs priekšlikums, kā vispārējais priekšlikums komisijas sākotnējā priekšlikumā, visus, kas ir zem 2,5 jāiekļauj. Nu, tā kā ir divas iespējas šāda amplitūda, un es domāju, ka pie tā tad būs jāpiestrādā un eh, jā, jāmeklē vairākums. Es domāju, ka tas ir iespējams. Teikšu atklāti, ja dažādas frakcijas dos zaļo gaismu, ka 2,4 līdz 3,5 tonnas ir iespējams kompromiss, tad es tam dotu arī priekšroku. Labi apzinoties, ka, piemēram, FDD frakcijai un zaļajiem nu, būtu varbūt tālajošāka pozīcija, bet nu, tā būtu tāda pretimnākšana mans puses, arī domājot par, par uh, maziem vidiem uzņēmumiem. Un šiem kritērijiem jāatbilst, šiem kritērijiem tikai tādi, ja nu, tie nodarbojas ar starptautiskiem pārvadājumiem. Tātad starptautiskais transports. Un nu, izšķirošais šeit ir tas, eh, veicot uz sociālā dempinga. Un, manuprāt, tas jau ir liels tāds kompromiss, ka tas tiek attiecināts tikai uz starptautiskiem pārvadājumiem. Nu, dalību valstīm ir jāsņem komisija, ka tās izmanto šo, šīs iespējas ar viegliem komerces līdzekļiem, kāds attīstās, nu, komisijai Vēlākais eh, līdz 24. Eh, gada beigām ir jāskatās ziņojums par to, kāds viss izskatās lai mēs saņemtu pārskatu par to, un kas tad reāli notiek uz Eiropas ceļiem, automaģistrāliem, cik daudz dažādu mašīnu tur atrodas. Tas vēl izskanēja, ka tāds, tāds, tāda kritika, vismaz pārmetums, ka mēs nezinām īsti, un nu, cik tad uh, transporta līdzekļi ir uz ceļiem patiesībā, un tādēļ mēs nezinām, vai mēs varam panākt to, ko vēlamies. Nu, tad nākotnē, nākotnē mūsu rīcībā būs konkrēti skaitļi, kā vielpārdumam. Un certais kriterijs, ka ir jābūt eh, eh, tātad eh, reģistrācija dotajā dalība valstī, kuriem ir laba reputācija, tāpat kā mm, finansiāliem stāvokam atbilstošam nodrošinātam un ir profesionāla kompetencija. Tā šai, šim uzņēmumam ir jābūt pārstāvētē no, no profesionālu tātad pārstāvju puses, darbinieku puses patietē tikai šie komerciāli transporta līdzekļi. Un tas attiecas tās ar tiem jauktajām flotēm kur ir gan lielās fūras, teiksim, ir tās, kas mazākas par 3,5 tonnām. Un tām jābūt attiecīgai finanšu rocībai, financial standing. Komisijas priekšlikums patiesajā redakcijā, jo sevišķi MVU tiktu uzliktas diezgan liels nodevis, jo viņiem būtu jā, jāstropē tāda pat finansiālā rocība arī attiecībā uz mazajiem transporta līdzekļiem. par pirmo mašīnu tik un tik, par otro tik un tik, un ir LCV, nu tad, cik es saprotu, tad aptuveni 900 eiro uz vienu auto ir eh, jābūt ehm, tātad eh, uzņēmumu rīcībā šādam finansālam nodrošinājumam. Nu, un eh, tad vispēcot smagākā tēma var būt kabatāža. Runājam par to arī rīt, runāsim par to rīt. Un mans pirojas patam lāgam ir um, sagatavojis kompromisu priekšlikums, tos izsūtījis. Rīt, kā es sacīju, par tiem arī runāsim. Mans priekšlikums ir kabatāšu, lai valstī atļautu uz 48 stundām, proti divām dienām, no nu, realistisku to raugoties, eh, domājot par braukšanas un atpūtas laiku, nu, divas līdz trīs transporta operācijas tās būtu. Nu, arī tā saucamā par cooling off periodu, kur vadītājs un arī transporta līdzekļus nedrīkst pārvadāt eh, vai transportēt eh, kapitāšu operācijas tajā pašā valstī. Uh, Un kabatāžu pieļaujam tikai tāda, ja vadītājs un transporta līdzeklis patiešām nāk no dibināšanas dalību valsts eh, vai ceļā uz atpakaļ uz šo valsti. Starptautiskais transports eh, netiek iekļauts darbības jomā. Manuprāt, ārkārtīgi svarīgi, lai vadītājs un transporta līdzeklis eh, pēc iespējas ātrāk varētu atgriezties dzimtenē, pirms tātad tas var pretvērt skabotāžu. Un uh, kabatāšu attiecībās nosūtīšanas normām stājas spēkā līdz ar pirmo kabatāšas operāciju, kas man, manai frakcijai un cik domāju, cik saprotu arī daudziem citiem kolēģiem šajā tāpā, ne, nešķiet pieņemams. arī tiem, kas ir gatavi pieņemt to, ka kabatāžas jomā nebūtu jābūt nekādiem izņēmumiem. Vēl atlikušie jautājumi, par kuriem jāturpina runāt, ir tātad tā, tā, aģentūra, darba aģentūra, jautājums par uh, atbildību, tas vēl nav precisēts. Un, uh, tad uh, jāuzlaik sots tiem, kas apzināti ir rīkojušies pret normām. Un vajadzētu sasteikt tā sauktā melno sārakstu, kā tas ir aviācijas jomā. Nu, tās lūk vēl ir tēmas, kas ir strīdīgs, par kurām arī tiks turpmāk runāts. Nu, tik tā, tad, tad arī pārskats. Pārskats par šo dosie, pie kā ilgāku laiku strādāts, un vēl piebildīšu lūko. Savā laikā esmu dzirdējis pārmetumus, ka um, gatavot šo tiesību aktu, kabatāža tiek traktēta kā nacionāls transports un, pat, protams, pat ne tikai uz tādu izņēmumu, uz iespēju, lai ne, nebūtu jābrauc tukšā uz mājām. Un septiņdienu laikā varētu veikt trīs transporta operācijas. Nu, nu, pat labam, kā tas diskusijās arī par nosūtīšanu izkristalizējās, ka izņēmumi uh, Eh, kļuvuši par eh, normām. Un šīs normas, eh, manuprāt, nu tā nevajadzētu atstāt. Esmu atvērts no uz kompromisiem, bet šobrīd es tomēr jūs aicinātu visus paturēt acīs to, ka kabotāža ir nacionāls transporta paveids, tā teikt, un te nav runa par starptautiskiem pārvadājumiem. Paldies! Merci beaucoup. Paldies, Artu kungs. Sākam debatas katram trīs minūtes. Lukašēviskas kundze. Paldies, priekšsēdētāji, un es vēlētos pateikties Ismailam un visiem kolēģiem, ar kuriem mēs sadarbojāmies pie šī dosjē. Kā jau tas izskanēja, mēs esam panākuši kompromisus vairākos jautājumos, un, manuprāt, tas ir rezultāts faktam, ka mēs saprotam definīcijas Es domāju, ka mēs visi saprotam pārējo izvirzītos argumentus, un es domāju, ka mums izdosies strādāt šajā pašā virzienā visiem kopā. Es neatkārtošu informāciju par lietām, par kurām mēs jau esam vienojušies, piemēram, smartahogrāfija un vēl citi aspekti, kur izskanēja, mēs vēlamies iznīdēt jebkādas nelikumības, bet man ir šaubas attiecībā uz stāvvietām. Mēs dzīvojam modernā pasaulē, un ik vienai kompānijai ir sava flote. Daudzi ņem līzingā transporta līdzekļus un tāpēc man nav pārliecības, ka ikviena ir vajadzīga sava parkošanās vieta. Bet e, šeit mēs varam panākt kompromisu. Tāpat gribu runāt par kabotāžu. Esam saņēmuši kompromisu grozījumus pirms ienācām sēžu zālē, un man nebija laika tos skatīt vēl. Bet runājot par atsevišķu dalību valstu atbildību un netaisnīgu konkurenci. Tāda par netaisnīgu konkurenci jau izskanēja tās kā, jā, kabotāža tiek iekļauta deleģēto strādājošo noteikumos, tas nozīmētu eh, jebkāda sociālā dumpingā likvidēšanu, bet mēs redzam, ka lielākā daļa no mums uzskata, ka kabotāžai ir jāiekļauj nosūtīto strādājošo e, noteikumos sākot ar pašu pirmo dienu, un pat līdz ar to tas nozīmē, ka sākot ar pašu pirmo dienu mēs pieturamies pie pilnas lojālas konkurences noteikumiem. Es ne, nedomāju, kāpēc mums vajadzētu ierobežot kabotāžu tikai uz divām dienām, ja mēs runājam par taisnīgu konkurenci. Mēs vēlamies taisnīgas algas vadītājiem, bet mēs, mēs nevēlamies iznīdēt konkurenci. Ja mēs vēlamies noteikt divu dienu ierobežojumu, tad tas izslēgtu darba efektīvi vissvarīgākos. Un tam mums nevajadzētu piekrist. Un visbeidzot, priekšsēdētājs, es vēlētos pateikties eh, referentam Erdoganam un domāju, ka rīt mums izdosies sasniegt apmierinošu kompromisu visiem. Es domāju, ka visi mēs saprotam, kāpēc ir nepieciešams iekļauts noteikumos kabotāžu ar pašu pirmo dienu, bet nevajadzētu divu dienu ierobežojumu. Varbūt ierobežojumu noteikti varētu, taču ne. Divas dienas. Latauska kungs, trīs minūtes jums. Paldies, priekšsēdētājs. Es vēlos pateikties referentiem par efektīgu, efektīvu darbu un spožu darbu organizāciju. Vieglākie jautājumi, kā digitalizācija jau ir viss cauri izrunāts, tomēr ir palikuši daži jautājumi. Un es visvairāk baidos no tā, ka tā būs nosacījumu izvirzīšana transporta nozarei, kas varētu ietekmēt pakalpojumu izmaksas. It īpaši tas attiektos uz izmaksām, ko nāktos sekt MVU un pār vieglo kravas auto izmantošanu līdz 3,5 tonnām. Kapotāža ir labvēlīgi ne tikai videi, bet arī transporta pakalpojumu pieejamībai un cenām. Mums vajadzētu mudināt izmantot kabotāšu tā vietā, lai noteiktu barjeras un ierobežojumus. Citos transporta veidos kabotāža nesaņem tik negatīvu uzmanību, un man nav skaidrs, kāpēc autopārvadājumos tā tas ir. Mums ir jāvēršas pret jebkuriem pārkāpumiem tirgu, bet es nevēlētos izspiest no tirgus mazās vidējās uz uh, kompānijas, kurām nāktos pakļa, uh, ievērot ļoti stingrus ierobežojumus. Paldies, ka ievērojāt laika ierobežojumu. Nākot šais runātājs Pāvēls Stelička. Paldies, priekšsēdētāji! apsveicu referente līdz šim efektīvo darbu. Es nevaru teikt tieši to pašu, ko viņš, lai gan un arī to, ka mēs saņēmām kompromisu grozījums 24, eh, kamēr mēs neesam saņēmuši savlaicīgi kompromisu grozījumus. Bet tā nav par lielākajām problēmām. Es uzklausīju Izmaila Ertūgu sacīto pār un ņēmu vērā iepriekš sacīto par nosūtītiem strādājošiem. Mēs nevaram izlaikt skatīt šos jautājumus. Runājot par nosūtīšanu un par kabotāžu, mēs nonākam pie ainas, kurā būs ļoti grūti rast vienošanos kas nodrošinātu saprātīgus nosacījumus gan tirgus operatoriem, gan no sociālo tiesību viedokļa. Pirms brīža Izmails atsaucās un Kohungs sacīja, ka viņi vērtētu kompromisa veidu, bet pāris minūtes vēlāk izskanēja doma, ka tas nav apspriežams jautājums. Tālāk par citiem jautājumiem, kā jau es sacīju iepriekšējā runā, kabotāža ir nopietnas problēma jautājums. Un šeit ir jāmeklē risinājums. Es eh, izskrēju cauri kompromisa grozījumiem bet redzu, ka teksts mēģina ierobežot sistēmisku kabatāžu. Varbūt es neesmu visu to pareizi tekstā atradis, es pārlasīšu to otro reizi. Otrkārt, kā ierobežot tukšos braucienus, ja kabotāža tiek paredzēta vai ierobežota? Dažās dalībvalstīs mēs eh, tomēr nevaram sagaidīt, ka visi tirgi būs vienādi ja mums notiek starptautiskais transports no perifērās daļas uz Eiropas centru, ļoti bieži nebūs eh, kravas atpakaļceļām. Tātad vai nu mēs nopietni izturamies pret visiem mērķiem, taiskaitā vides un piemērojamies realitātei, vai mēs atlasām atsevišķas daļas. Manuprāt, mums ir jārisina patiesi šaurie punkti un problemātiskie jautājumi un jānoliek pie malas politiski motivētas protekcijas. Bet es ceru, ka rīt mums izdosies panākt pie eh, vairāk kompromisiem. Katrā ziņā vairāk jautājumu būs rīt. Paldies, Teličkas kungs. Nākošais runātājs esmu es. Par kabotāžu, dārgie kolēģi un dārgais Ismail. Pirmkārt, es vēlētos uzteikt Ismaila lielisko darbu. Tu saņēmi pārņēmi šo dosie sarežģītos apstākļos. Un tu, pateicoties savam, tavam un ēnu referentu darbam, tu strādāji tā, lai pirmā pakete varētu nonākt plenārsēdē jau vasaras sākumā. Es saprotu, ka atsevišķi vēlas pilnībā atsacīties no kabatāžas tomēr. Uh, tādu vajadzību nepauš justīcijas tiesa, kurā attiecībā uz Dānijas politiku kabotāžas ziņā norādīja, ka ir jāprecizē spēkā esošā likumdošana un precizēt nenozīmē tos atcelt vai atņemt tās būtību. Un šajā sakarā mēs eh, gatavojam kompromisu priekšlikums. Atgādi uz rītdienas sanāksmu atgādināšu, ka pirms trim nedēļām Emplu komiteja izskanēja, ka ierobežot kabotāžu uz 48 stundām, eh, Emplu komiteja nosūta spēcīgu signālu. Kabotāžu liberalizācija nevar būt kā risinājums pieaugot eh, nomādu šoferiem uz mūsu ceļiem ar ārkārtīgi smagām sociālām ekonomiskām sekām, kā arī pieaugot negadījumu skaitam. Es ceru, ka transporta komitejai būs politiskā drosme pieņemt līdzīgu lēmumu. Ir jāpiemēro sociālā likumdošana autopārvadājumu jomā attiecinot tos uz vieglajiem transporta līdzekļiem. Tas nav noslēpums nevienam. Uh, TRAN komitejā aizvien vairāk tiek izmantoti vieglie kravas auto eh, starptautiskajos pārvadājumos. Kolēģi, aicinu būt vērīgiem. Mēs neatstāsim nekādu juridisku tukšumu un piemērosim četrus kritērijus visiem uh, un vieglajiem utilīt auto, kas veic starptautiskos pārvadājumus. Es jau to sacīju, bet atkārtoju vēlreiz, ka ir jānorāda, ka sociālā dempinga gadījumā vienīgā mazināšanas gadījumā vienīgā iespēja ir veidot Eiropas žandārmu, kas ir Eiropas aģentūra, kura veiktu kontroli. Tas ir vajadzīgs, jo Jūs varat sagatavot ļoti skaistus likumus, bet, ja tie netiek īstenoti, un tad, kad mēs sakām, kā mēs uh, uzticamies dalībvalstīm to pie mērošanas ziņā un redzam, ka tas tā netotiek, tāpēc ir jāveido aģentūra. Kilonens kundze vārds jums. priekšsēdētāji, kolēģi. Pirmkārt, es vēlos pateikties Īsmailam un visai darba grupai. Nebija viegli strādāt šajos apstākļos, tāpat vēlos pateikties Jensam Nilsenam, kurš paveic krietni darbu, un tas, manuprāt, ir pats svarīgāk nekā daudzos citos dosie, jo šis ir jautājums pār to, ko mēs atstāsim aiz sevis. Mums ir izdevies panākt labu sadarbības veidu starp trim lieliem dosjē, kas ir kabotāža Eh, strādājošo nosūtīšana un darba atpūtas laiki. Mēs līdz ar to mēs esam sagatavojuši kompromisa grozījumus, un mūsuprāt ir svarīgi rast risinājumu, saprātīgi koplietojot informāciju, lai mēs varētu dalībvalstīm piespiest sadarboties un, un koplietot informāciju, kur ir nepieciešama, piemēram, pārbaudēm uz ceļiem un uzņēmumos, kā arī jutos vīlusies procesam virzoties un saprotot, ka mēs, mēs Eiropā atzīmējam digitalizācijas periodu un noturam seminārus par sistēmu. Digitalizāciju, bet tomēr vēl aizvien esam ar nepietiekamiem risinājumiem Eiropas Savienības līmenī, lai būtu ar informācijas apmaiņas platformu, kas būtu pamat vajadzība, kā arī esošās likumdošanas stiprinājums. Līdz ar to es ceru, ka mums izdosies rīt nonākt pie risinājuma, tāpat arī ņemt vērā atbildības ķēdīte un izveidot uzticības platformu nevis vēl no sārakstu. Manuprāt, pat labāk ir atbalstīt tos, kuri izpilda savu darbu godprātīgi, un mēs tādā veidā varam grozīt stāvoklī konkurences jomā un risināt jautājumus transporta nozarē. Manuprāt, svarīgākā problēma ir vēstuļkastīšu kompānijas, un domāju, ka mēs esam tuvi risinājumam, jo tā ir daļa no konkurences jautājuma autotransporta sektorā. Mēs neesam par to vēl pietiekami runājuši, un esmu gandarīt, ka vismaz šobrīd mums uz galda tiek gatavota likumdošana. Koha kungs. Jā, dankašana, Ismail. Paldies Ismailam par ļoti labi paveikto darbu, uh, uh, runājot par piekļuvi darbam, tirgum ir jāveido uh, taisnīgāki konkurences noteikumi, ir jāierobežo šie kabotāžas pārvadājumi un domājot par vienoto tirgu un spēkā esošiem noteikumiem. Tātad es uzskatu, ka šis uh, cooling off uh, periods ir svarīgs, lai novērstu mm, ļaunprātības kabatāžas joma. Tālāk par 2,8 vai 2,4 tonas smagiem uh, vieglajiem komerctransporta līdzekļiem. Uh, un tiešām būtu jātiecina arī uz uh, šiem uh, transporta līdzekļiem uh, normas, kas ir spēkā attiecībā uz 3,5 tonām. Tālāk par šīm pastkastīšu kompānijām un negodīgu konkurenci, nu, ir paredzēts iesniegt grozījums 5. pantā un par, eh, par, eh, par to, ka ir eh, uzņēmuma reģistrācijas vietā jābūt stāvlaukumiem, neatkarīgi no tā, vai šie auto transporta līdzekļi piedara uzņēmumam vai tie tiek nomāti tad sagatavosim grozījums un uh, paldies tagad vārds uh, Liežo kungam no komisijas. Paldies! Es uh, uzmanīgi klausījos Ertuga kunga teiktajā par grozījumu attiecībā uz paskastīšu uzņēmumiem. Man radies iespējas, ka uh, virzība ir pareizajā virzienā. Tālāk par LCV, par šiem diviem uh, ierosinājumiem, kas ir iesniegt komisiju, vēlas pakļaut visus šos transporta līdzekļus uh, noteikumiem par piekļuvu profesijai, bet saskaņā ar komisijas priekšlikumu uh, mēs attiecināsim tikai divus no četriem nosacījumiem uz viegliem komerctransporta līdzekļiem, bet ja tiek piemēroti visi četri nosacījumi, tā skaitā uz, uh, par, par kopienas licenci, nu tad būtu saprātāk, saprātīgāk izvēlēties otro variantu uh, un piemērot to uh, uzņēmumiem, kas veica Uh, starptautiskos pārvadājumus un noteikt, uh, nu, noteiktu svaru šiem uh, transporta līdzekļiem, teiksim, sakot no 2,4 tonnām. Mēs arī esam jau pauduši iepriekš savu viedokli par Nilsona kunga ziņojumu un uh, Uh, nu, es gribētu atgādināt uh, komisijas nostāju, tātad ne liberalizācija, ne ierobežojumi. Mēs paredzam uh, jaunus noteikumus kabatāžas jomā, uh, noteikts pārvadījumu skaits piecu dienu laikā. U, bet tāpat laikā mēs uzskatām, ka 48 stundas ir pārāk ierobežojošs noteikums salīdzinot ar pašreizējo uh, likumu došanu, un to nevaram atbalstīt. Uh, nevaram atbalstīt šādus ierobežojumus kabotāžai, nosakot 48 stundu uh, limitu. Tāpat nevaram atbalstīt ierosinājumus, ka Uh, kabotāža aprobežojas ar uh, pārvadājumiem no vai uz uh, izcelsmes vai reģistrācijas valsti. Un te ir ierosinājumi Vande Kāmpā kunga ziņojumā, bet nevajag paredzēt ierobežojums kabotāžai. Tai ir jābūt iespējamai uh, Uh, starptautiskos uh, pārvadājumos, ne uh, tikai braucot no vai uz izcelsmes valsti. Mums notiek diskusijas arī padomē un runājot par vēršanos pret sistemātisku kabotāžu, nu, viss ir atkarīgs no šī atcelšanas perioda, tā varētu teikt, divas, trīs dienas būtu kaut kas pieņemams, bet, nu, ja tās ir desmit dienas, nu, tad gribu teikt, ka tas atkal kļūs par jaunu ierobežojumu, ko mēs nevarēsim atbalstīt. Paldies! Paldies Ježokungam! Balsojums notiks 4. jūnijā pulksten 16. Un tagad pēdējais ziņojums. Vai es atvainojos, Ecukungs, aizmirst jums iedot vārdu vēl. Jā, paldies. Pavisam īsi izskanēja atsevišķi jautājumi, tā skaitā Pāvels Teliška izteicās par sistēmiskiem ierobežojumiem. Es gribu teikt, ka nav nekādi ierobežojumi noteikti kabotāžai. Vienkārši kabotāža tiek organizēta, bet šeit nav kaut kādi ierobežojumi. Mēs vēlamies, lai šī negodīgā, nelegālā kabotāža tiktu Eh, pārvaldīta un eh, nostādīta, jau varētu teikt, uz jaunām sliedēm. Tālāk eh, viens punkts par darbinieku nosūtīšanu. Jā, ir nu, liels vairākums, kas iestājas par to, ka jau no pirmās kabotāžas dienas ir spēkā noteikumi par nosūtītiem darbiniekiem. Šeit ir absolūts uh, tais vairākums, kas tā uzskata, tā tad nav vairs par ko strīdēties. Un trešais, es gribētu visiem teikt, ja mēs ierobežojam uh, 48 stundas, tad operāciju skaits nav ierobežots. Var veikt tik daudz pārvadājumu, cik grib šajās 48 stundās, un tad var neierobežoti uh, virzīties uz priekšu arī starptautiskos pārvadājumos, teiksim, kādā A pilsētā tiek uzsākt starptautiskie pārvadājumi. Un ir arī šī elektroniskā pavadzīme, ka tiek starptautiskie pārvadājumi notiek no A uz B, tur krava tiek izkrauta, un no tā brīža sākas šīs 48 stundas, kurās var veikt neierobežotu operāciju skaitu kabotāžā Un tad, ja šīs uzņēmums vēlas turpināt starptautiskos pārvadājumus, tad nav nekāda ierobežojuma, viss kārtībā. Bet uh, problēma ir tāda, ka netiek kontrolēts, cik daudz, uh, kādā apjomā tiek veikti nelegālie kabotāžas pārvadājumi. Tātad septiņu dienu laikā maksimum trīs operācijas, bet nu, šis, eh, šo skaitu jau nevar nekādi īsti pārbaudīt un panākt, lai tas tiktu ierobežots. Tādēļ mēs paredzam, ka ir eh, ierobežojums laikā un tad operācijas skaits nav ierobežots. Nu, eh, komisija to nevēlas atbalstīt, viņi saka piecas dienas, mēs sakam divas dienas un pēc tam atkal ir iespējams veikt starptautiskos pārvadājumus bez ierobežojumiem. Un, eh, ja mēs runājam par ierobežojumiem, tad vienkārši mēs eh, tātad šeit runājam par starptautiskiem pārvadājumiem, kas notiek bez ierobežojumiem. Es nerunāju par uh, Uh, darbinieku nosūtīšanu, bet tad, ja uh, š, iesaistās nacionālajā pārvadājuma tirgu un veik kabatāšas pārvadājums, lai it kā ierobežotu to, ka automašīnas brauc tukšā, tad uh, ir uh, spēkā šis divu dienu ierobežojums, jo tie tad vairs nav starptautiskie pārvadājumi, bet vietējie pārvadājumi. Un uh, E, vienotais e, tirgus e, ja nu, nav vienotu standārtu visur, tad tas ir vienīgais veids, kā, kā mēs varētu rīkoties, un tad komisijai vajadzētu piekāpties, lai nepieļautu šādus mežonīgos rietumus, šādu situāciju uz autoceļiem, ko pretējā gadījumā mēs legalizēsim. Un uh, ar šādu risinājumu ir pietiekama uh, rīcības brīvību nodrošināt uzņēmiem, lai veiktu uzņēmēju darbību. Paldies Sartuga kungam, un tagad pēdējais ziņojums par krāvas transporta līdzekļiem, kas tiek nomāti bez vadītāja. Un tagad vārds Agilārs kundzei. Paldies priekšsēdētājiem. Iesākumā es vēlos pateikties visiem kolēģiem, kuri ar savu devumu palīdzēja mums nonākt līdz šiem eh, kompromisu grozījumiem. Tāpat es vēlos atzīmēt, kā attiecībā uz manu skatījumu un gatavību daudzos gadījumos pieņemt tādas pozīcijas un pat ieteikumus, kā kuri no tautas partijas un arī no mana viedokļa man likās eh, pārliecīgi vai atkārtojās vai kuri dažkārt man likās uh, tādi, kuri atkārto jau spēkā sošas lietas, bet sadarbības garā, kā jūs atkārtoju vairākas reizes, mēs mēģinām jām veidot maksimāli tādu tekstu, kurš ņemtu vērā visu kolēģu gaidas un cerības. Un tagad runājot par priekšlikumu. Eh, pāris eh, piezīmes. Eh, priekšlikums attiec uz pakāpenisku tirgus atvērtību bez transporta līdzekļu vadītājiem nomātiem transporta līdzekļiem, un mēs esam paredzējuši atcelt 28 atšķirīgos noteikumus visās dalībvalstīs, kur pastāv šādu no transporta līdzekļu nomāšanai. Un šeit ir runa pār reģistrēšanas un apdrošināšanas noteikumiem taiskaitā. Tāpat arī mēs at, e, atsaucamies uz ietekmes, e, uz izpētījumu, ko bija veikusi komisija, kā arī, lai mums būtu skaidri norāda par to, kā šie tra transporta līdzekļi ir modernāki, e, vidē draudzīgāki, mazāk piesārņojoši un arī kā mēs veidojam videi draudzīgāku tirgus vīdi. Tomēr jānorāda, kā transporta līdzekļu uzņēmumu var izmantot eh, nomātos transporta līdzekļus ar tiem pašiem nosacījumiem kā savus līdzekļus, eh, lai eh, noteikumi būtu vienoti visās dalībvalstīs un bez diskriminācijas. Tāpat jānorāda, ka dalībvalstīm ir iespējas nomāts transporta līdzekļus nozņem citā valstī, ņemot vērā tās atšķirības, kas pastāv nodokļu jomā, ja ir vismaz četri secīgi mēneši, jebkurā kalendārajā gadā, kā arī, ja ir runa par vismaz 25% no flotas un gadījumos, kad uzņēmums, kur ir mazāk transporta līdzekļu, var noirē nu, tikai, vi, nomāt tikai vienu. Tāpat e, nomātie transporta līdzekļi tiek iekļaut nacionālajā reģistrā, kā to pārēdz direktīva 1071 e, un atkarībā no uzņēmuma atrašanās vai informācijas sniegšanas e, vietas un kurā Eh, atrodas satiksmē šis nomātais transporta līdzeklis. Tas nozīmētu to, ka visa šī administratīvā sadarbība notiktu caur elektroniskās informācijas sistēmu iekšējā tirgu, kā to piedāvā mūsu šodien skatāmā mobilitātes pākete. Un pēdējais komentārs, un domāju, ka Tādā veidā mēs definējam ziņojuma tēmatu. Mēs veidojam dokumentu, lai nebūtu jārada vairāk apgrūtinājumu vai lielāka nasta uzņēmumiem, un parlaments meklē iespēju eh, uzlabot stāvokli šajā jomā, lai mēs ņemot vērā gan mūsu pilsoņu, gan mūsu uzņēmumu realitāti, apziroties to, ka daudzos gadījumos ir runa par maziem vidējiem uzņēmumiem, un ka mums ir jāveido proporcionāla, nediskriminējoša vide uzņēmumiem Eiropas Savienībā. Un tāda ir eh, vispārīgā perspektīva attiecībā uz kompromisiem, no kuriem daudz jau ir eh, panākti. Paldies! Eh, dosim vārdu referentiem. Vispirms deputāta Andersona. Thank you very much. Well... Mēs nu, paldies! Es augstu vērtēju referents centienus, diemžēl, diemžēl te mums ir zināms grūtības. Te ir bijušas vairākas procesuāla rakstura problēmas, bet arī tādas būtiskas problēmas sadarbībā un kopumā sociāldemokrātu nostāju šajos jautājumos, atklāt sakot, eh, pilnībā nav ņemtas vērā kompromisos. Nu, pirmkārt, runājot par procesuālajām lietām, mums bija problēmas ar ēnu referents sanāksmēm pēdējā, diemžēl pēdējā brīdī tika pārcelt, kas nozīmē, ka dažādi krupslādnieki nevarēja piedalīties. Un man tāds sajūta, ka mēs te pārsteidzamies. Strebjam karstu Jo nu, viens tā īsti jau visā nav ieinteresēts, bet patiesībā šis eh, tas ir pietiekami eh, svarīgs, un mēs te mēģinām panākt būtiskas lietas, proti sakārtot tirgu, padalīt to, to godīgāku un eh, stabilizētāku visā Eiropā. Nu, lūk, tā, tā ir tā, diemžēl, kritika, kas man jāpauž. Tāpat laikā, nu, zinām, progresu jau nesam panākuši par ierobežojumiem runājot. Un pamat jautājums tā ir tāds, vai dalībvalstīm jāļauj leģitīmu iemeslu dēļ sabiedrības politikas vārdā noteikti nu, zināms ierobežojums attiecībā uz eh, nomātu auto transporta līdzekļu izmantošanu. Nu, un daudz grupas uzsver, ka mm, ir jānosaka nu maksimālais eh, termiņš, kādam jā, var izmantot eh, nomātos transporta līdzekļus. Referenti uzskata, ka jānosaka minimālais. Un šeit viņi arī viņas viedoklis atšķirs no padomus viedokļa, kas vienmēr ir slikti, bet šeit Nu, mēs esam krietnu gabalu pavisījušies no, no padomas nostājas. Ir izskanējuši dažādi priekšlikumi, nu, tiemžēl neviens eh, no tiem eh, nesakmē tādu līdzsvarotu iznākumu. Un visbeidzot, tas mums ir būtisks jautājums, un nu, pats spēdām par kabotāžas jautājumu. Mums ir principāls viedoklis, ka šis tiesībāks ir svarīgs šī tiesība akta pārkāpumi jānovērt pie, pie labas reputācijas zaudējuma, runājot par kapitāšu prasībām. Un šeit ir ieviests attiecīgs grozījums. Tas būtu jāatbalsta, tas ir viens no svarīgākiem kompromisiem, domājot par īstenošanu. Un atkal, neskatoties uz mūsu aicinājumiem un lūgumiem šajā vārdā, mūsu balss tā arī nav uzklausīta. Un es beidzot, kā referenti arī pieminēja, lai gan tas nav tikai tāds vīdes eh, jautājums, vidas pasākumus. Jūs noteikti zināt, ka atbilstoši līgumiem visām Eiropas Savienības institūcijām ir strikti pienākumi nodrošināt, lai mēs darām visu iespējumu un, un lai vidas prasības alažiņi tiktu ņemts vērā visos aspektos. Mēs vēlamies uh, limitu, kur uh, vecs transporta līdzekļi šajā tiesību aktā um, vairs netiek pieļaut, mēs iesniedzam piecu gadu termiņu. Vispējams, tas ļoti tāds strikts ierobežojums. Nu, patiesībā uh, vairums jauno transporta līdzekļu, vai tie būtu vieglie vai, vai, vai smagāk transporta līdzekļi, tam atbilst vismaz Eiro 5 standartiem. Nu, tādēļ mēs ierosinājām daudz dažādus iespējamos risinājumus, tā skaitā kompromisa priekšlikumu, kurš paredzētu, ka vismaz Eiro 5 un Eiro 6 standarti tiktu ņemt vērā un izpildīt. Un paturēt prātā, ka te mēs sagriežamies pie transporta līdzekļu, mēs sēžot pirms 2009. gada. Un, lai gan es pilnībā pieņemu to, ka ir jāatbalsta mazie uzņēmēji, bet uh, tas līdzekļu iznomāšanas tirgo absolūtais uh, vairākums, 93% no tirgus uh, piedalīs jūrēp asociācijai, kur uh, nu, ir lielie uzņēmumi, un kas uh, visnotaļ ievēro vidas standartus. Referenti to pieminēja, kas attiecas uz komisijas apgalvojumu šajā jomā. Komisija apgalvo, ka domāto transporta līdzekļu flote būs neizbēgam būs tīrāka, bet nav to nekādā veidā pārbaudījis ar tiesību akta starpniecību. Mēs un citas grupas to uzskatām par nepieņemam. Un es beidzot, un tas arī ir svarīgi mums visiem. Mēs nedomājam, ka te būtu jāpēc kādas sociālas normas vai nodarbinātības tiesības, bet domājam, ka te ir konkrēti jautājumi, tas izkristalizējās arī semināros ar partneriem. Tātad eh, informācija un apmācība vadītājiem attiecībā uz vispārīgām normas prasībām. Tad nepieciešama informācija par īstamāto transporta līdzekli, par uh, noteikumiem, par ierobežumiem, kādi paredzēti normāto transporta līdzekļu tiesību aktos. Mēģinām nu to panākt dažādā veidā. CPC direktīvas um, grozījums, piemēram, kas uh, pielikumā direktīvai to paredzēja kā tādu vienu no mērķiem. Tāpat arī ierosinājām vienu no uh, normām par apmācību, tagad nācām klāja vēl vienu kompromiss, kur vārds apmācība, acīm redzot, neiet sirds lai valstīm, mēs varam sasīt nepieciešamā informācija tādā gadījumā. Un nepieciešamā informācija ļoti tāds maigs noformulējums. Bet eh, neviens no mūsu piedāvājumiem nav atrasts dzirdīgas ausis. Un tā kā neskatoties mūsu centieniem, neskatoties uz visiem šiem procesuāliem jautājumiem, ko mēs pieminējam, un es kādā ziņā negribu te pārmest sekretāriem vai referentei, un diemžēl tāda esam situācijā, kur nevaram atbalstīt nevienu no piedāvātiem kompromisiem. Tā kā mēs labprāt turpināsim dialogu, Es saprotu, ka ir liela vēlme pasaulēm nodrošināt jau nākamnedēļ, bet es domāju, ka ir nepieciešams uh, vēl nopietni padomāt, padiskutēt par to, kā rīkoties tālāk. Merci, Madame Anderson. Monsieur de Vešmekē. Zemes Makar kungam vārds. Paldies, priekšsādātāji, godātie kolēģi. Es arī uh, vēlētos sirsnīgi pateikties referentei par viņas apņēmību strādājot, par gatavību uzklausīt mm, kolēģus, un uh, tādēļ arī tika uh, izstrādāt šie kompromisi. Mēs esam uh, kopumā apmierināti ar kompromisa grozījumiem. Mūsu grupai svarīgi ir tas, lai panāktu uh, tādu līdzsvarotu pieju šajā priekšlikumā, tātad, lai nodrošinātu brīvu uh, nomas tirgus uh, darbību un tāpat laikā arī ņemtu vērā dalību valstu izdenoto nodokļu politiku. Un uh, arī mēs esam apmierināti ar grozījumiem, kur atspoguļo šos, šo līdzvaroto pieju. Ir jāatver nacionālie līzinga tirgi, arī Eiropas tirgumu līzinga jomā ir jābūt atvērtam. Un mūsu priekšlikumi arī ir ņemti vērā šajā dokumentā. Es uh, domāju, ka ar nelieliem semantiskiem grozījumiem mūsu grupa varēs atbalstīt šos kompromisus. Un vēlreiz vēlos pateikties referentei un kolēģiem par labu sadarbību. Paldies Demis Maker kungam, Van Midelburgā kungam vārds. Paldies! Vēlos pateikties uh, referentē par ļoti pragmātisku pieju un centieniem panākt līdzsvarot pieju transporta līdzekļu nomas uh, jautājumā. Un es gribētu ierosināt atteikties no nevajadzīgiem ierobežojumiem transporta uzņēmumiem, lai tie varētu efektīvi darboties visā Eiropas Savienībā. Un to ierosina arī komisija. Ir jāparādz minimāls liberalizācijas līmenis automobiļu nomas uh, jomā un nav uh, pieļaujams, ka dalība uh, valstis varētu ierobežot uh, um, šādu transporta līdzekļu ar masu virs tiešām tonām izmantošanu. Un uh, es uh, esmu Uh, iepriecinās par to, ka kopā ar komisiju mēs esam formulējuši pārliecinošus argumentus, kādēļ būtu šādi ierobežojumi jāatceļ. Tālāk, uh, norma par šādu transporta līdzekļu izmantošanu vismaz četrus mēnešus pēc kārtas. Nu, komisijai cits viedoklis, bet mēs uzskatām, uh, ka tas ņem vērā sezonālās prasības un šiem uh, ierobežojumiem ir jābūt samērīgiem, dalību valstī ir jāļauj iespējas ierobežojums noteikt um, nu, attiecībā uz 25% no uh, kopējās flotes. Manuprāt, esam panākuši labu kompromisu. Diemžēl ir politiskās grupas, kam ir atšķirīgs viedoklis, un tas rada sarežģījumus. Tam būtu jābūt to, tehniskam, nestrīdīgam dosjē, bet uh, mēs uzklausām uh, nu, citu grupu, sociāldemokrātu, zaļo un citu vēlmes, un tad iznāk tāds, ka nu, saraksts, uh, ko nosūtītu Ziemassvētku vecītim, un tas varētu apgrūtināt darbu pie visas mobilitātes pakotnes. Un es uzstātu, ka visām politiskām grupām jābūt elastīgām, lai mēs gal galā varētu vienoties par kompromisiem, lai panāktu vairākumu atbalstu un varētu uzsākt trialogu sarunas. Paldies, Maķe. Ma, Vjekundze. Paldies. Es arī vēlējos uzsvērt, ka ir tiešām veikts labs darbs, bet vēl jāturpina strādāt. Un gribu pievērsties vienam punktam, kad e, šeit ir runa pa, paskaidrojumā ir runa par to, ka ir jāatver uh, tirgus uh, šajā jomā un ka tas palīdzētu uzņēmumiem tikt galā ar neparedzamām situācijām, bet ir jālikvidē visi robi likumdošanā, kas varētu atvieglot gan sociālu, gan uh, cita veida krāpšanu. Kompromisa grozījumi, kas ir iesniegti, neizpild šīs prasības un, manuprāt, tie ir nepietiekami. Uh, un es esmu iesniegusi grozījumus, nosakot ierobežojumus gan laikā, gan apjomā, tātad nomas uh, laiku maksimum divas reizes gadā, un apjoms uh, nedrīkst pārsniegt 25% no flotes. Klausoties notikušajās debatēs, es uh, gribētu arī iestāties par to, ka mums ir jāturpina sarunas un uh, jācenšas panākt maksimālais rezultāts. Katrā gadījumā es esmu gatava darīt visu iespējamo. Paldies! Vairāk neviens nelūdz vārdu, tad vārds komisijas pārstāvim Iežokungam. Paldies, priekšsēdētāji! Kopumā komisija var atbalstīt referents sagatavoto ziņojuma projektu un pretstatā tam, ko teica nu, referents, uh, nu, patiesībā uh, sarunas padomē un parlamentā virzās vienā virzienā, līdz ar to trialogu sarunas varētu izrādīties īstas. Es gribētu atbalstīt referenti, tīpaši jauno otro pantu šajā priekšlikumā. Tas ir ļoti vienkāršs un skaidrs princips, kad operators var izmantot nomātu automašīnu vai transporta līdzeklu savā uh, dibināšanas vietā, ir jāspēj izmantot šādas transporta līdzekļu visā Eiropas Savienībā, neatkarīgi no reģistrācijas vietas. Un referents šeit runā par uh, pašu veiktām operācijām, bet mēs uzskatām, ka nav e, pieļaujam ierobežojumu attiecībā uz nomātu transporta līdzekļu izmantošanu. Nu, ir tikai trīs dalību valstis, kur ir ļoti vecmodīgi ierobežojumi likumdošanā paredzēti. Bet uh, kopumā e, es, mēs atbalstām šo ziņojumu priekšlikumu, bet, diemžēl, man būtu uh, jāiebilst pret viena ēnu referenta pausto viedokli. Es nesaskatu nekādus objektīvus iemeslus, kādēļ mums būtu jāpieprasa, lai autovadītāji tiktu papildus apmācīti, kā izmantot uh, nomātos transporta līdzekļus, ja viņiem ir atbilstošas autovadītāja tiesības, tad uh, šīs uh, nu, situācija profesionāliem vadītājiem tāda, ka viņiem jāprot vadīt visi šie transporta līdzekļi un tāpat nav nepieciešams noteikti arī kaut kādus minimālos ierobežojumus. Šie transporta līdzekļi parasti ir uh, daudz jaunāki uh, Un būtībā ar šo direktīvu mēs tikai stiprinām vidas aizsardzību un par uh, kabotāžu. Nu, es nezinu, kāpēc mums, teiksim, vajadzētu turēt aizdomās uzņēmēju, kas vēlas lielāku rīcības brīvību, ka, ka tas vēlētos veikt kaut kādas nelegālas darbības. Un gribu teikt, ka komisija atbalsta šo ziņojumu ar vienīgo iebildi, ka mums nevajadzētu iekļaut stingrākas prasības pašu veiktām transporta operācijām. Montero kundze, vārds jums noslēgumam. Paldies, priekšsēdētāji, vēlos pateikties. Uh, visiem viedokļiem, kuras izskanēja šeit no dažādu politisko grupu un kolēģu puses, un tik tiešām es paužu savu vilšanos attiecībā uz ēnu referentu nostāju, ka ir vēlēšanās izdarīt spiedienu pātrināt eh, šo eh, darbu pie šī dosie, ir tiesa, ka mūsu rīcībā ir ļoti nedaudz laika, un mēs atlikām uz vēlāku laiku. Atsevišķus jautājumus mums vajadzēja sakot parlamentu notiekumiem, tomēr mums ir, mums izdevās tai skaitā sanākt astoņos vakarā, es ļoti labi atceros, un mums Bi ir runa par ļoti tehnisku ziņojumu, kurā mēs arī iekļaujam politiskus jautājumus. Jānorāda, ka pieņēmu, ka vairāk daudzus grozījumus no sociāldemokrātu puses uzsvēršu vēlreiz. Eh, to, ka vidas jautājums būtisks un ka ik vī, būtiski ir, lai ik viens Eiropas Savienībā reģistrētais transporta līdzeklis atbilstu vidas prasībām. Taču atkārtošu, atkārtoju, ka nav vajadzības atkārtot un dubultot jau esošos noteikumus un prasības. Uh, attiecībā uz informācijas pieprasīšanu izmantošanu. Norādu, ka šeit ir runa pār transporta līdzekļiem izdomātiem bez vadītāju un ka šeit ir runa pār personām, kam jau ir transporta līdzekļu vadītāja apliecība un kur ir gatavi izpildīt vadītāja pienākumus. Tāpat ir iespējams uh, balsot eh, atsevišķi 79. grozījumu. Šāda balsojuma iespēja ir paredzēta. Un noslēgumā pār to, sešām tonām tas neizskanēja kompromisos tās būs jauns aspektu kompromisos. Un pasvītroju vēlreiz un aicinu uz visu sapratni tajā, ka ja mēs vēl vairāk kavēsim šo dosie tāds, mēs varam apdraudēt visu turpmāko darbu, un es, kā jau tas izskanēja arī no pārējo klātesošo pusi, es domāju, ka mums izdevi, ir izdevies tekstu uzlabot, taču mēs nevēlēsimies bloķēt šo dosie un darbu, kas ir noticis veiksmīga, garā un e, vēlos pateikties vēlreiz visiem par sadarbību un jā, nevajadzētu pārāk ar ūdeni atšķaidīt runas, bet no nu, ar. To mēs esam arī diskusijas pabeiguši. Balsojums notiks, notiks 24. maijā nākamajā sanāksmē. Tiekamies 24. maijā gan mūsu komitejas sanāksmē, gan balsojumā par šo dosie un jauku dienas noslēgumu visiem.